je pense. <laughs> Et nous allons reprendre euh, les travaux de la commission. Nu, ko, kolēģi, atsāksim darbu. Turpināšu uh, franču valodā pāris uh, norādes no uh, priekšsēdētāja, tulkošanas režīms 21 valoda ir pieejama. Šī sanāksme tāpat arī tiek pārraidīta tīmeklī. Mums uh, te ir sekretariāts, uh, NV sekretariāts pārstāvēts. Sirsnīgi sveicu jūs. Un vēl vēlos jūs informēt Eiropas semestra sakarā. Jūs zināt, ka Eiropas Eh, Semestris ir eh, tāds eh, milzīgs, plašs koordinācijas un saskaņošanas pasākums, ko, ko vada komisija. Lai tas viss izdotos, ir, ir liels darbs jāiegulda, lai šie Eiropas procesi kļūtu zaļāki, vidē draudzīgāki. Uh, Um, nedrīkstam šai ziņā atdusēties uz lauriem. 28. un 29. februārī ir iecerēta īpaša konference tieši veltīta šiem jautājumiem. Visus kolēģus, kam ir brīvs uh, brīdis, aicinu jūs to apmeklēt, ir īpaši 28. februārī. Uh, Eh, dot savu ieguldījumu eh, tātad eh, Eiropas semestra tālākajā virzībā, kā to padarīt zaļāku, vidē draudzīgāku, ilgspējīgāku. Šeit ir noteikti sava vieta visu politisko grupu pā, mm, ieskatiem, idejām. Un visbeidzot, veselības jautājuma darba grupas tālākais darbs, pirmais seminārs ir iecerēts jau rīt. Eh, tātad no pusvieniem līdz diviem. Aicinu jūs visus eh, tajā piedalīties, kurā tiks runāts eh, par vēzi, par vēža ārstniecību, par vēža apkarošanu. Tas ir, ir, ir, ir arī cita starpā viens no prioritāriem šī sasaukuma jautājumiem. Un tad vēl arī jums atgādināšu, ka darētu neaizmirst jūsu balsošanas eh, kārtītes, eh, kā arī rokas izvingrināt un ievingrināt. Eh, balsošana būs pus tātad pēc brīža. Atskatoties uz aizdīto sanāksmi mm, decembrī, ir protokols sagatavots, kurš nav izpelnījies nekādus iebildumus, līdz ar to to varam apstiprināt. Uh, bet, ja runājam par šīs dienas darbu, tad uh, ir pienācis laiks pirmajam tādam īstajam uh, šīs, šīs pēcpusdienas darba punktam - viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvi par ūdens satver um, direktīvas fitnešu čeku un sveicu mūsu vidū komisijas pārstāvi. Pateicos priekšsādātāji, paldies visiem cienījumiem šī parlamenta deputātiem. Turpināšu angļu valodā vai uz labu vai uz sliktu, bet tā nu tas ir sanācis, ka strādājam angļu valodā pārsvarā un Man ir liels gods un prieks iepazīstināt jūs ar ūdens atvaru direktīvas fitness čeka, šī veselīguma pārbaudas uh, rezultātiem. Tas ir tāds pamatīgs tiesību akts, kas regulē uh, 110 tūkstošus virzemes ūdens tilpņu Eiropas Savienībā. Tūlīt arī varēsiet vērot prezentāciju, kurai darētu šai brīdī parādīties jūsu ekrānos. Lūk, arī tā. Un Eh, vispirmām kārtām, eh, šis ir tāds plašs eh, skatījums. Mēs šajā pārbaudē pievērsāmies ne tikai ūdeņu satvaru direktīvai, kas jau tā ir viena no plašākajiem un visaptvarošākajiem ēstiesību aktiem, bet arī divām šīs direktīvas meitām, ja tās tā varam saukt, vides standartu kvalitātes eh, direktīva. Arī tas ir ļoti nopietns tiesību akts, eh, kas precizē to, kā analizējums un vērtējums uh, ūdens, uh, vērtējuma ūdens ķīmiskā kvalitāte, uh, lai to varētu objektīvi atzīt par uh, dzeramu ūdeni. Mēs uh, definējam uh, gruntsūdeni, nosakot uh, standartus. Uh, tā kā uh, Tas ir, šis tiesība akts piedāvā standārtu, kas ir saistoši visai Eiropas teritorijai, visiem, visiem gruntsūdeņiem Eiropas Savienības teritorijā. Un e, nākamais solis būs e, plūdu direktīva, kas e, kļūst arvien aktuālāk, ņemot vērā to, ka klimats mainās, vide mainās. Un ko esam vēl paveikuši pilsētu eh, notekūdeņu direktīvu īsā tiesība akts, bet ļoti nozīmīgs, kas ir eh, saistošs visai Eiropas Savienībai, izvirzot konkrētus eh, standartus, kā mājasaimniecību radītajiem notekūdeņiem, tā industriālajiem notekūdeņiem. Bet nu tad sākšu ar to būtiskāko, ar ūdens satver direktīvu. Tā, nu, kaut kas te sāka pēkšņi notikt pārāk ātri, par to atvainojos. Nākamais slaids ir šis. Te ir būtiski pasvītrot, ka veicot šo pārbaudi atbilstoši labākas likumdošanas principiem komisija savas pieejas pamatā lika uh, plašu, plašu informāciju, informatīvu tādu fonu, visus šos pārskatus, datus. Un šeit ļoti būtisks viens dokuments, kurus jūlijā 18. gadā izdeva Eiropas vīdes aģentūra. Uh, Eiropas ūdeņu uh, statusa, uh, statusa pārskats, spiediena punkti, tāpat arī Mm, tajā ir tikušas, tiku, tik aplūkotas dažādu mainīgo klimata parametru ietekme un potenciālā ietekme arī Eiropas revizijas palāta to ir atzinusi par labu esam. Šeit ir arī kopēj, kopējā pētījumu centra veiktie pētījumi un šis fitness čeks ir viena pilsoņu atsaucību. Uh, mēs, uh, protams, uh, tātad veicām plašu sabiedrisko apspriešanu kopš 18. gada un saņemām daudzus tūkstošus pilsoņu reakciju, atbilžu, komentāru, kam par iemeslu lielā mērā ir vides organizāciju aktivitāte, Eh, kas, eh, kas eh, padarīja šo jautājumu aktuālu, pievērsa tam, tam sabiedrības uzmanību. Bija fokus grupas, dažādas sanāksmes un, un vairāk kā simts tādu nopietnu pozīcijas dokumentu šai procesā tika radīti tā kā nu, ļoti nopietnas un plašs tāds, tāds, tāds viedokļu apmaiņas process tas bija. Uh, Šobrīd vēlos jums uh, norādīt, kā tie būtiskākie secinājumi, vismaz daži, uh, ir šādi. Uh, nu, šī tiesība akta, 2000. gada tiesība akta sasnieguma rezultāti ir tas, ka ir visā Eiropas līmenī ir iedibināta tāda reāla pārvaldības struktūra, uh, upju baseinu kopīgai apsaimniekošanai. Lielais vairums no jums to zina, bet atkārtošu, 60% mūsu upju baseinu ir pārobežu upju baseini, mm, kas tātad viens upes baseins, kas mm, skar atrodas divās vai vairāk valstīs. Tā kā šeit ir absolūti nepieciešama sadarbība, koordinācija, lai šie saimniecības jautājumi Eh, sekmīgi tiktu risināti. Un viens no būtiskajiem secinājumiem ir tas, ka šai ziņā panākumi nav tādi, kādi, kādus tos varbūt ir gribējies sasniegt. Dalībvalstis savulaik vienojās, ka, tā, ka to mērķis ir sasniegt eh, līdz 15. gadam labas kvalitātes statusu visiem eh, šiem upju baseiniem, bet šis rezultāts nav ticis sasniegts. Šī tiesība akta 4. panta prasības proti sasniegt šo statusu vēl ir neizpildīts mērķis. Tagad eh, šis, šī, šis uzdevums ir izvirzīts laikā līdz 2027. gadam. Un līdzekļi, kas ir atvēlēti konkrētajiem pasākumiem, piemēram, dabas, eh, dab, dabīgās vides atjaunošanas pasākumi, morfoloģisko spiedienu procesu mazināšana, eh, te izgaismojas tā tie, tie reālie problēma punkti. Uh, ūdens direktīva nav pietiekamā mērā ieintegrēta citās, eh, citos politiskās plānošanas virzienos, nozaru politikas eh, virzienos. Nav tādas viendabības. Mm, ūdens saimniecības politika nav pietiekami integrēta transporta, lauksaimniecības, eh, enerģētikas politikā. Par plūdu direktīvu. Fitnes čekā mēs konstatējām to, ka šī direktīva tikai tagad ir, ir izgājusi savu pirmo uh, īstenošanas ciklu, līdz ar to ir pāragri izdarīt tādus galīgus tālajošus secinājumus par to, uh, vai tik tiešām šis tiesība akts ir simtprocentīgi adekvāts un, un piemērots šī brīža prasībām. Uh, bet eh, jau tagad ir, ir redzams, eh, redzami atsevišķi pozitīvi eh, ieguvumi. Dalībvalstis aktīvāk sagatavo plūdu novēršanas menedžmenta plānus, tiek sagatavotas kartes, plūdu riska kartes, un tāpat laikā komisija pagājušajā gadā veica plāšu tādu pētījumu analīzi uh, par, eh, tieši par upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un, un šo plūdu komponenti eh, tajos, eh, no, uz, uz kā pamata ir sagatavotas rekomendācijas dalību valstīm. Un nu skaidri redzam, ka tikai dažas dalību valstis ir pietiekami uh, sagatavojušās, saplānojušas visas lietas, lai Um, varētu efektīvi reaģēt uz, uz, uz plūdiem, ņemot vērā arī uh, pieaugošo klimata pārmaiņu intensitāti. Un kādus, kā tad var sadalīt šos secinājumus tādos vairākos pīlāros? Uh, Tātad virzība uz uh, izvirzīto uzdevumu sasniegšanu, Un direktīva ir bijusi vērtīga, nepieciešama, bet, diemžēl, Eh, virzība uz mērķu sasniegšanu nav bijusi tik raita, kā sākotnēji iecerēts. Rezultāti ir, eh, to nevar noliegt, eh, šī direktīva lieto šo principu, ja viens izkrīt, tad, tad, tad izkrīt visi. Tātad, ja viens, vienā, vienā parametrā ir, ir neizpilde, tad ir neieskaitīts kopsumā. Uh, tātad runājot par laba, laba, labas eh, saimniecības eh, šo te statusu upju baseinos. Eh, ir tikai, tas ir tikai godīgi, tas ir tikai taisnīgi, ka, piemēram, ja viss izskatās skaisti un labi, bet ūdenī ir joprojām atrodami smagie metāli, dzīvesudrabs, piemēram, uh, Eh, tad nu, nevar eh, roku liekot uz sirds teikt, ka, ka viss ir kārtībā un ūdens ir, ir labā ķīmiskā uh, statusā. Uh, tāpat arī šī direktīva ir, ir uh, gana preskriptīva, taču tāpat laikā pietiekami elastīga. Daudzi mūsu aptaujātie partneri norādīja, ka vēlētos tādu ciešāku sinerģiju ar uh, Uh, klimata pārmaiņu regulējumu vai kaut kādiem noteikumiem. Um, bet uh, nu, te, te, uh, tā ir direktīva galu galā. Dalību valstīm pašām šeit ir jāveic šis mājas darbs, lai upju basēnu saimniecībā saintegrētu šos klimata pārmaiņu apsvērumus un principus. Uh, Ir arī vairāki tādi jaunie, jaunie satraucošie faktori, kaut kas tāds, kas, kas savulaik eh, nebija pazīstams, mikroplasmasa, eh, dažādas zāles, medicīniski preparāti, kas, kas parādās eh, ūdenī. Un šeit Tātad, kā jau teicu, šīs labās kvalitātes status sasniegšanai dalībvalstīm tagad ir termiņš 2027. gads. Ap to laiku tās jau būs sagatavojuši trešo upju baseinu saimniecības pārskatu. Uh, Eh, nu, tā kā atliek cerēt, ka rezultāts tiks sasniegts. Uh, ir bijuši mēģinājumi, ka, kad valstis mēģina kaut kā izlūkties uh, eh, atsevišķos upju basēnos uh, atcelt vai atlikt šo labā statusa sasniegšanu. Uh, bet uh, nu, šiem, šiem mēģinājumiem izdevās, tos izdevās apturēt. Uh, Un šeit noteikti ir jārunā par to, kā nodrošināt labāku, efektīvāku izpildi, normu ievērošanu, standārtu ievērošanu. Uh, pilnīgi noteikti ķīmisko vielu uh, apritē. Uh, šeit uh, vides kvalitātes standārtu direktīva Uh, lieti nodara, kalpojot kā tāds uh, špikers, lai, lai pārbaudītu, kuras uh, vidē ūdeņos esošās vielas ir, ir prioritāras, prioritāri nozīmīgas, un tāpat arī dažādas šo vielu kombinācijas kokteļi, kas, kas kopsumā ir, ir, ir, ir īpaši nevēlami laika gaitā arī šīs meitas direktīvas tiks atjauninātas, Uh, atbilstoši jaunākajā, jaunākajai situācijai, uh, jo nu, tā tas ir, ka mēs netiekam uh, līdzi zinātnei, reālajai situācijai tik veikli, kā varbūt gribētos. Jau minēju to, ka ūdens direktīvu nāktos uh, ciešāk integrēt uh, citās plānošanas jomās, lai kaut vai pieminu uh, iekšzemes ūdens ceļus un, un, un transportu pa iekšzemes ūdens ceļiem. Uh, Uh, šeit uh, fitnes čeks skaidri norāda uz to, ka ūdens satura direktīvas 9. panta izpilde uh, ir, ir, ir, ir bijusi īpaši uh, neapmierinoša un nepietiekama Uh, ūdens tiek, uh, tiek izmantots un lietots uh, neefektīvi. Uh, šie, šie principi uh, Eiropā netiek tā viendabīgi, konsekventi uh, lietoti. Ir daudzas dalībvalstis, kur, kur ir īpaši, īpaši jāsarauj, lai, lai šo, šo labo rezultātu sasniegtu. Eh, un noteikti arī pāraudzības un, un atskaitīšanās eh, sistēma eh, ir, ir, ir uzlabojama, ņemot vērā jaunākās tehnoloģiskās iespējas, data mining, lielie dati. Izmantojot šos paņēmienus, noteikti ir iespējams iegūt daudz plašāku un precīzāku skatu uz notiekošo. Paldies! Paldies! Nu, tā tad brīvā mikrofona režīmā, kolēģi! ETP, Kristofs eh, Hansens, Taņa Lais, eh, no ETP tātad, S&D vārdā nav īsti šeit eh, runāt gribētāji, Rīka Millera Renew vārdā, Givalda kungs no zaļajiem, Haukens, aha, jā, labi, Goe vārdā, Bjorkas kundze. Nu tad eh, sāksim. Kristofs Hansens. Paldies eh, priekšsēdētāji. Eh, paldies arī Manfredī kundzei par šo plašo un izsmeļošo prezentāciju. Eiropas ūdens re resursi izjūt spiedienu, klimats mainās, pieaug iedzīvotāju skaits, joprojām strauji rit uz priekšu urbanizācija, Un tagad uh, fitness čeks ir, ir pabeigts, noslēgts, ir, eh, ir, ir sācies jauns tāds apsaimniekošanas tāds cēliens. Uh, man Fredija kundze runāja par, par šiem pārobežu upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, kas, kas ir kas jauns un, un uh, Tagad šis cikls būs līdz nākamā gada beigām, un mans jautājums ir šāds. Ko lietas labā dara komisija, lai nodrošinātu šo tiesisko paļāvību, kas savukārt garantētu šo, šo m, mm, pietiekamo ambīciju līmeni eh, šajos eh, upju basēnu apsaimniekošanas eh, plānos? Nākamais jautājums. Daudz interesanti uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas aicina komisiju uh, noturēt šo ambīciju līmeni pietiekami augstu, netaisīt vaļā ūdens satver direktīvu, jo tā, tie baidās, ka šeit varētu šis standarts pavilkts uz, uz, uz leju. Uh, ir gal galā šis jaunais zaļais kurs izsludināts, tagad, tagad nu tik sāksies, nu tik visi to, to metīsies īstenot, uh, bet tā, tā reāli nedrīkst pieļaut to, ka šeit tiek uh, nu, šī ambīcija latiņa atkal pazemināta. Rīke Millere, eh, S&D vārdā. Godētā Manfrēdī kundze, eh, fitnes čekā par pamat direktīvu ir problēma tāda, ka ka direktīvas mērķi nav pietiekami integrēti citu politiku mērķos, tā skaitā kopējā lauksaimniecības politikā. Tagad komisija ir ierosinājusi jauninājumus KLP, ka vajadzētu uzlabot ūdens resursu aizsardzību ar konkrētiem rādītājiem, vai jūs prāt ar to pietiks, vai arī ja nē, varbūt mums būtu, ja e, var rasties risks, ka tiek vēl pārslogota e, šī KLP un tāpat jautājums par e, notekūdeņa attīrīšanu, tīpaši mazās kopienās un uh, nākotnā izaicinājums saistīti ar tādiem piesārņojumu veidiem kā la, zāles un mikro plastmasa, tas nozīmē, ka pieaugs arvien vairāk notiek ūdeņu attīrīšanas izmaksas, būs nepieciešami filtri un citi pasākumi, kā komisija ir paredzējusi atbalstīt mazos pašvaldību uzņēmumus, lai varētu izpildīt šos uh, nospraustos mērķus. Margarita Aukena, zaļo grupas vārdā. Liels paldies uh, komisijai. Es gribu teikt, ka mēs uzskatām, ka tā ir ļoti laba direktīva, bet tā ir novājināta, tās īstenošana atlikt vairāk kārt, jo netiek uh, uh pilnībā šī direktīva uh, uh īstenota un komisija varbūt pārāk uh, nu, piekāpīga pret dalību valstīm, uzklausot dažādus aizbildinājumus, tā skaitā no Dānijas puses, kādēļ direktīva netiek uh, pilnībā īstenota. Mēs uh, ceram, ka jūs uh, uh, pies, turpināsiet īstenot pašreizējo uh, direktīvas versiju un to nepārskatīsiet. Es, diemžēl, nevarēju noklausīties jūsu prezentāciju. Es gribētu dzirdēt no jums apliecinājums, ka jūs neatvērsiet šo direktīvu pa spīti lobēšanai. Tālāk par ķē, ķīmisko vielu piesārņojumu novēršanu, bet to var arī panākt neatverot šo direktīvu. Teikst, attiecībā uz uh, vielu grupām tās varētu uh, iekļaut uh, arī tāpat un aicinu jūs tātad eh, neatvērt šo direktīvu un iztenot stingrāku nostāju pret dalību valstīm. Eh, Attiecībās direktīvas īstenošana tā bija pilnībā jā, tiek īstenotā jau 2015. gadā, tā kā situācija nav laba un ja jūs ņemsiet vērā īstenošanas izmaksas, tad viss kļūs vēl dārgāks un uh, īstenošana vēl vairāk tiks novilcināta. Melīna Bjork, Fada Goja. Malina Jorka, Goja grupas vārdā. Paldies! Manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka šī direktīva ir ārkārtīgi nozīmīga. Uh, daudziem no mums, un arī komisija norādīja, ka pilsoņi ir izrādījuši lielu interesi par uh, šo direktīvu, un es izmantoju iespēju runāt zviedru valodā šobrīd Es domāju, ka eh, šis jautājums rūp mūsu pilsoņiem, un mēs gribam saņemt skaidru atbildi no komisijas, kad komisija skaidri atzīs vai paziņos, ka tā neatvērš šo direktīvu, to gaida šo atbildi gan pilsoņi, gan citi. Mums ir nepieciešams skaidrs signāls, jo kā pretējā gadījumā mēs panāksim, ka tiek pieņemta 2021. gada plāni par direktīvas īstenošanu, un kā jūs norādījāt prezentācijā, ir liels atbalsts uh, tam, ka galvenās problēmas ir nevis tieši šajā e, juridiskajā pusē, bet šeit ir daudzi citi aspekti, ka, kas kavē īstenošanu. Šeit ir dažādi lobbyji, lauksaimniecība, rūpniecība, citas jomas, kas vēlas uh, varētu teikt, atšķaidīt uh, uh, šī tiesību akta vairākas daļas, bet mums pilsoņi ļoti skaidri no mums prasa, lai šī direktīva tiktu īstenota, un viņi nevēlas, lai pašreizējā situācija turpinātos. Uh, ir tiek runāts par zaļo kursu, un arī šai direktīvai ir jātiek īstenotai. Uh, un šeit nebūtu nepieciešams pieņemt jaunus tiesību aktus. Mums ir jānodrošina tās, lai šī direktīva paliek spēkā. 50% no šīs direktīvas parāds uh, izņēmumus, un mums ir nepieciešama lielāka skaidrība šais jautājumos. Paldies! Laisas kundze no ETP. Paldies! Ja mēs meklējam uh, idejas un argumentus, kādēļ vajadzētu atvērt šo direktīvu, varbūt zaļais kurs ir uh, laba iespēja šai kontekstā jo cik es esmu uzzinājis, bet varbūt jūs varētu arī mani informēt, tātad direktīvā nav nekas teikts par energoefektivitāti. Protams, ir problēmas ar īstenošanu, un es uh, uh, pievienojos kolēģiem, kuri pauda bažas par šo jautājumu šajā sanāksmē bet tas ir saistīts viss ar, interpre, uh, ar īstenošanu. Mēs to nevaram ietekmēt šo īstenošanu, bet mēs varam pārskatīt direktīvas un, teiksim, ņemt vērā energoefektivitātes potenciālu par to, kā attīrot ūdeni, var iegūt enerģiju. Runāšu dāņu valodā kad ūdens tiek attīrīts ūdens attīrīšanas iekārtās, tad patiesībā ir iespējams iegūt enerģiju, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Un viens no argumentiem par labu tam, ka direktīva būtu jāpārskata, būtu uh, Cita starpā tās, ka e, šī direktīva jāpadara stingrāka, jāpanāk e, tas, ka tā tiek e, īstenota un arī ir jā izmanto enerģija, ko iegūst ūdeni attīrot zaļā kursa kontekstā. Un uh, patiesībā šajos notek ūdeņos ir, ir arī uh, iespējas ražot enerģiju. Ceru, ka viss bija pietiekami skaidrs. Jā, es nedēļas nodaļu pavadīju Dānijā un nedaudz piemirsusies angļu valodu, saka deputāti. Uh, un komisijas pārstāve atbildēs tad, kad deputāti būs uzdevuši savus jautājumus. Tagad vārds Venam Gigoldam. Mums Eiropā tiešām ir izcili noteikumi par uh, not, par gruntsūdeņu aizsardzību un par ūd, ūdens tilpņu aizsardzību, bet nākas konstatēt, ka ūdens tilpnes nav īpaši labā stāvoklī. Un arī komisija ir uzsākus pret Vāciju līguma pārkāpumu procedūru. Eh, par vienu no šiem aspektiem. Un ir tiešām satriecoši, ka 20 gadu pēc tam, kad ir šīs normas pieņemtas, ir skaidrs, ka līdz 2027. gadam eh, šīs normas vēl nedarbosies. Kaut gan sākotnēji bija paredzēts, ka tās eh, tiks piemērots jau no 2015. gada. Bet es domāju, ka būtu jāanalizē arī tas, kā strādā pati komisija, kādēļ nav uzsāktas pārkāpuma procedūras pret visām tām dalību valstīm, kuras neievēro šos, šīs normas noteiktajā termiņā. Un, un arī pret Vāciju, jo skaidrs, ka netiks ievērots 2027. gada Uh, normas. Manā vēlēšana apgabalā 2012. gadā tika ie, uh, uzstākt šī līguma pārkāpšanas procedūra, bet kur tad ir šīs konkrētās sankcijas? Es domāju, ka jums būtu jāmaina jūsu uh, darbības veids un ātrāk jāuzsāk pārkāpuma procedūras un jārūpējas par to, lai šīs procedūras tiktu izskatīts ātrāk un lai tiktu noteiktas sankcijas, jo ja nebūs sankciju, tad 27. gadā mēs būsim atkal šādā pašā situācijā, un ja mums būtu jāizvērtē tas, kā uh, jūs strādājat, un varat, vai varat mums apsolīt, ka jūs uzsāksiet šīs procedūras un ka tās notiks ātri. Tagad van. Uh, thank you very much. So, uh... Ir grupas vārdā Vondas kungs. Eh, tātad, ja dalība eh, valstis šobrīd eh, strādā pie savu ūdens tilpņu baseinu pārvaldīšanas plānu pabeigšanas, jūs ļoti pareizi norādījāt cit starpā, ka aktuāls jautājums ir mikroplastmasa. Bet maz kas ir teikts par uh, ūdens resursu nepietiekamību, kas uh, sāk skart uh, mūsu kontinentu. Vai komisija ir paredzējusi iekļaut arī šos izaicinājumus? Uh, pie tiem strādāt uh, nākotnē. Otrakārt, uh, publiskās konsultācijas parādīja, ka sabiedrība kritiski vērtē administratīvo slogu. Vai komisija varētu mums pastāstīt, kā vienkāršot šīs atskaitīšanās prasības šajā jomā? Un trešais jautājums. Tas zināmā mērā saistīts ar uh, ties, uh, ar uh, pārkāpumu procedūrām. Jau 2017. gadā komisija brīdināja vairākas dalību valstis. Jautājums, vai šis 2027. gada termiņš attiecībā uz minimālo ekoloģisko un kvalitātes standartu ievērošanu uh, vai e, šīs termiņš tagad ir e, skaidri noteikts, vai arī ir paredzēts to vēl atlikt uz vēlāku laiku, ņemot vērā to, kā notiek īstenošana. Tagad uh, Emanuels Burtā. Uh, Paldies, priekšādātā. Ah, Bompārtkungs, kā jūs teicāt, ūdens pamata direktīva ir palīdzējusi aizkavēt ūdens kvalitātes pasliktināšanos Eiropā, bet uh, izvirzītie mērķi uh, nav pilnībā īstenoti. Uh, patiesībā tikai 40% virzemes ūdeņu atbilst prasībām, un tādēļ es arī aicinu neatvērt šo direktīvu un izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās uh, ievēro normas. Uh, Gruntsūdeņi uh, visumā atrodas labākā situācijā, 74% atbilst normām, bet jā, mēs palūkojamies galvenos piesārņojumu cēloņus, tad tie ir nit demonstrāti uh, uh, uh, lauksaimniecības izraisītais piesārņojums, bet arī uh, uh rūpniecības, rūpnieciskais piesārņojums un atkrituma izgāstuves. Un, piemēram, Elzasā ir satraudzoša iespēja uh, satraucošs uh, piemērs tam, ka izgāstuvē tagad ir uh, ievērojami pārsniegta sākotnējā uh, jauda. Šeit piesārņājums ir 160 metru dziļumā. Un tas ir uh, lielākais šāds objekts Eiropā. Tas skar ne tikai Franciju, bet arī Nīderlandi, un kopā šajā teritorijā dzīvo 7 miljoni cilvēku. Es gribētu zināt, vai jūs uh, sekojat šim projektam tā iespējamai ietekmei uz ūdens kvalitāti un vai šeit tiek ievērots piesardzības princips, kā tas ir noteikts atbilstoši Eiropas Savienības uh, darbības līguma, līguma, uh, jā, darbības līguma pantām. Merci. Paldies. Nākamā runātā Paulus kundze. Mēs uh, kā bieži vien uh, konstatējam, ka likumi ir gudri, labi tikai netiek ievēroti. Un uh, ir jārisina problēmas, jāsaprot, ka upes ir zivju un planktona uh, dzīves vide, ka tās ir jāreģenerē. Uh, Un ja eh, zaļais kurs situāciju nemainīs, ja eh, vienmēr tiks uzskatīt, ka šī dzīves vide ir tāda sekundāra problēma, tad eh, mēs neko nepanāksim. Man ir konkrēts jautājums. Jūsu prezentācijā bija skaidri konstatējums, ka uh, netiek e, tātad visas vielas e, mērītas ūdeņos un dalību valstis to nenosaka, tā skaitā arī uz medikamentu atliekvielām, ko esat paredzējuši darīt attiecībā uz uh, piesārņojošām ķīmiskām vielām. Un uh, mūsu uh, tātad uh, tiek ievadīti ūdeņi, notiek ūdeņi, attīrīt notiek ūdeņi ūdens tilpnēs, bet netiek izfiltrētas daudzas piesārņojušās vielas, tā skaitā arī hormoni. Grācie, molte prezidenti. Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Saka Evī kundze, es vēlos pateikties man Fredī kundzei par prezentāciju. Mani ļoti satrauc tas, ka visas dalība valsts ir lūgušas noteikt uh, izņēmumus uh, attiecībā uz uh, virzemes ūdeņu kvalitāti un atsevišķas dalību valstis to prasa attiecībā uz 90% virzemes ūdens tilpņu, lai eh, tādējādi izvirzītie mērķi netiks īstenoti. Tālāk par salt. Saldūdeni katru gadu šis apjoms samazinās par 4%. Uh, attiecībā uz sugām, kas uh, dzīvo saldūdeņos. Tas nozīmē, ka saldūdens zivīm drauda uh, izmiršana, un šie rādītāji ir divreiz sliktāki nekā uh, sālsūdenī. Tā kā mums ir jāaizsargā arī upes un ezeri, tās ir uh, mūsu kopīgais uh, mantojums, mūsu kopīgās bagātība. Un uh, Eh, šī komisija eh, paziņo, ka direktīva atbilst izvirzītiem mērķiem, bet galvenās problēmas ir saistītas ar īstenošanu. Mēs nedrīkstam atkāpties, piekāpties, mums ir jāaizsargā direktīva pret centieniem vājināt tās normas, to pārskatīt. Uh, Un es gribētu uh, jautāt komisijai, kādi ir prioritārie pasākumi, kas būtu jādara, lai varētu sniegt atbalstu dalību valstīm, uh, nodrošinot uh, uh to, ka Eiropas Savienības tiesību akti par ūdens kvalitāti tiek pilnībā ievēroti. Un arī uh, tāpat kā citi kolēģi gribētu jautāt, uh, kad būtu jāpārskatā Eiropas Savienības direktīva par noteku ūdeņu attīrīšanu, lai novērstu to, ka medikamenti un mikroplastmasa nonāk ūdenī. Paldies! Tagad vārds komisijai. Jums ir iespēja atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Jūsu, mums ir palikušas vēl 15 minūtes. Mēs nevarēsim atkal uzsākt debates par uh, atkritumu apsaimniekošanu, bet ja jums ir nedaudz laika, tad jūs varētu arī par šo jautājumu izteikties. Lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Jā, es gribēju tiešām runāt tieši par šo punktu, ka būs vēl otra pre prezentācija par notegūdeņiem. Tagad es pāriešu uz angļu valodā. Es gribu grupēt atbildes tematiski. Uh, Pirmais jautājums, vai komisija skaidri paziņos, ka netiks pārskatīta ūdens pamatdirektīva. Es gribēju teikt, ka mūsu šī atbilstības pārbaude skaidri norāda, ka direktīva atbilst izvirzītiem mērķiem, bet dažās jomās ir iespējami uzlabojumi. Un varu teikt, ka ja notiek uh, sarunas, tad uh, nepastāv risks par to, ka uh, šo direktīvu varētu vainot, bet mēs izvērtējam visi iespējas ņemot vērā Eiropas zaļo kursu. Uh, kurš eh, tika apstiprināts eh, dienu pēc tam, kad mēs publicējām šo ziņojumu par atbilstības idvērtēm, tātad ir iespējas eh, kā, nodrošināt klimata neutralitāti, nulles piesārņojumu, kas mums ir tik svarīgi mērķi, tātad mums notiek diskusijas gan ar jums, gan ar padomi, un jūs zinat, ka padomē ir paredzētas orientējošas debates martā par šo jautājumu un uh, mēs runājam ar citām uh, institūcijām un tātad mēs izvērtējam visas iespējas, lai mēs varētu izpildīt to, ko no mums prasa zaļais kurs. Tagad atsevišķi konkrētāki jautājumi par īstenošanu un pārkāpumu procedūrām. Uh, Mūsu izvērtējums uh, liecina par to, ka daudz ko vairāk uh, varētu darīt nacionālā līmenī. Interesēto pušu uh, aptauja uh, liecina par to, ka arī uh, vietējās pašvaldības uh, var noteikt sankcijas Un daudzi uzskata, ka šīs sankcijas nav pietiekami samērotas, samērotas un efektīvas. Un arī daži deputāti mina piemērus par to, ka īstenošana nacionālā līmenī nav laba. Tātad atsevišķos gadījumos, ja tas viss pārāk ievelkas, tad tas nonāk pie Eiropas komisijas. Un es uh, teikšu, ka mēs esam apņēmības pilni uzsākt šādas procedūras, ir jau vairākas uzsāktas, un 2019. gada februārī komisija apstiprināja ieteikumu visām dalību valstīm, un, ka tagad tā strādā pie trešā upju baseinu pārvaldības plāna. Uh, Tā tad mēs arī norādījām, kādus trūkumus esam konstatējuši šajā otrajā plānā, un arī bijām identificējuši struktūrālas sliktas pārvaldības mm, lietas. Un um, katru reizi, kad mēs konstatējam struktūrālas uh, Uh, pārkāpumus, mēs uzsākam pārkāpumu procedūru, bet par visu ir arī atbildīgs dalību valstis. Un piekļuve tiesai arī rada uh, zināmas problēmas, jo nevienmēr uh, vides aizsardzības eh, NVO aktīvi izmanto tās direktīvas, kas tām būtu saistībā ar šo direktīvu. Mēs pie šiem jautājumiem uh, strādājam, mēs uh, tos apspriežam arī horizontāli un atbildot Millers kundzei par to, kā šis tiesību akts saskan, saskaras ar uh, Eiropas komisijas priekšlikumu par jauno KLP. Uh, Šeit ir uh, paredzēti nosacījumi attiecībā uz papildu līdzekļu piešķiršanu lauksaimniekiem, ja tiek ievērota ūdens pamata direktīva. Un mums būtu jādomā par to, kā iet vēl tālāk saskaņā ar Eiropas zaļo kursu. Un uh, šeit likum, līdz likuma devēji arī var aktīvi iesaistīties ar saviem priekšlikumiem. Tāpat izskanēja arī komentāri par ķīmisko piesārņojumu, un tiešām mēs šajā izvērtējumā uh, nost konstatējam, ka šai jomā mēs varētu uh, strādāt labāk, uh, izvērtējot to, kāds ir šī, tā saucamais, kokteļa efekts dažādām vielām. Šeit ir iespējas panākt uzlabojumus, bet mums ir arī jāvēršas pret uh, piesārņojumu cēloņiem, tāpat endokrīnie uh, disruptori arī ir svarīga problēma un tāpat uh, uh, attiecībā uz dzeramo ūdeni mēs uh, risinām šo PIFA un uh, endokrīno disruptoru problēmu par uh, ūdens uh, resursu ierobežoto pieejamību. Jā, ir jārespektē arī kvantitatīvie elementi, un to mēs paturām prātā strādājot pie Eiropas nākamās uh, klimata piemērošanās stratēģijas, kur jāņem vērā tādas problēmas kā plūdi un ūdens trūkums. Gīgold kungs, es gribētu aicināt komisiju konkrēti atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Uh, Paulus kundze nesaņēma konkrētu atbildi par pifām, un es arī nesaņēmu konkrētu atbildi par konkrētiem pasākumiem. Un tā kā es tomēr aicinātu komisijai uz precīziem jautājumiem sniegt precīzas atbildes. Lūdzu. On the one hand I said that PIF. Tātad es teicu, ka PIF nesen tika noregulēts tieši jaunākās dzeramā ūdens atver direktīvas ietveros, un lai mēs turpinātu sakot šajā situācijā, mēs strādam pie stratēģijas, kā mēs uh, daudz holistiskāk varam rīkoties PIFA gadījumā, Un tā ir daļa no mūsu darba, kur mēs pētām, vai ir nepieciešams pārskatīt vides kvalitātes standārtu direktīvu, vienu no meitas direktīvām, ūdens atver direktīvai. Nesmu pārliecināta, vai pareizi sapratu, ka uh, jūs teicāt, ka mums daudz precīzāk jāizvērtē visi konkrētie pasākumi vai par piekļuvi līgumam vai tā. Jā. 2015. gadā Gīgaldkungs saka, bija gala termiņš, kad eh, un tika pieļaut tikai izņēmumi. Un es jums eh, jautāju konkrēti par Vēzers upes eh, konkrēto gadījumu, par līguma pārkāpumu procedūru, un es gaidu sankcijas, jo līdz šim nekādas sankcijas nav tikušas uzliktas, jo ir skaidri redzams, ka dalībvalstis neņem vērā šo tiesību aktu. Uh, Tādēļ gribu jautāt, kādēļ jūs neuzsakāt konkrētos līguma pārkāpšanas gadījumus, un vai tad komisijai pašai nav jāizvērtē savu rīcību šajādos gadījumos? Paldies! Atbildēšu. Mēs esam uzsākuši diezgan daudz likuma, līguma pārkāpuma procedūras. Dažas no tām ir vai nu formāli paziņojumi, dažas no tām ir arī nokļuvušas jau tiesā taču katrā gadījumā ņemšu vērā jūsu viedokli, došos ar to mājās. Es saprotu, ka jūs gribat, lai mēs rīkotos daudz aktīvāk, bet es jau gribu pateikt to, ka mēs jau rīkojamies aktīvi. Visi otrie upju baseinu pārvaldības plāni tiek īstenot, komisija ārkārtīgi rūpīgi tiem seko līdzi, un mēs arī attiecīgi rīkosimies. Runāt par to, cik eh, da, ir labi redzamas šīs komisijas rīcības saistībā ar pārkāpuma procedūrām, jūs eh, visu to neredzētu. Tas nenozīmē to, ka mums nenotiek dialogs ar dalībvalstīm par šiem pārkāpumiem sākotnējās pārkāpuma stadijās. Tas, sas, tas ir arī saskaņā ar mūsu uh, konkrētajām politikām. Es uh, saprotu jūsu pausto neizpratnu vai izmisumu, bet katrā gadījumā arī jums apstiprināt to, ka uh, mēs darām visu iespējamo. Jā, Gigot kungs saka, ka redzu arī šo izmisumu no abām pusēm. Taču Vaisas kundze gribējās izteikties. Jā, tad, kad mēs e, runājam par notekūdeņu apstrādi, tagad ir zināmas iespējas, ka mēs varam tos pārstrādājot, iegūt enerģiju. Tādēļ mans jautājums ir, vai un kādā veidā šīs direktīvas varētu atvērt lai varētu tajos integrēt šo jauno zaļo kursu un tieši aplūkot šīs iespējas, kā mēs varam pārstrādājot notikūdeņus, iegūt enerģiju, jo tas šobrīd vēl šajās direktīvās nav ierakstīts. Paldies! Jā, tas ir saistīts ar uh, konkrēto notekūdeņu pārstrādes direktīvas pārskatīšanu, kuru šobrīd neprezentējam, neizskatās, ka mums būs laika to darīt, bet sniedzot atbildi deputātei, jā, mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi šiem aspektiem, raugoties, eh, lai mēs daudz energoefektīvākā veidā eh, varam eh, rīkoties saistībā ar notekūdeņu pārstrādes direktīvu. Šobrīd gandrīz uh, no visām tūkstošu notekūdeņu pārstrādes iekārtām patērē 1% no enerģijas, kas ir par daudz. Uh, Katrā gadījumā šeit ir milzīgs potenciāls, lai šīs notekūdeņu pārstrādes stacijas kļūtu par pilnībā energoneitrālām un dažreiz pat varētu ražot tīru enerģiju. Šis aspekts katrā gadījumā ir iekļauts izvērtēšanas procesā un es jums par to ziņošu. Lielas paldies! Lielas paldies! Ar to mēs noslēgsim šīs pirmās debats un pāriesim pie 2021. gada budžeta debatēm pēc viens minūtes. Très bien, on va reprendre nos travaux. Ļoti labi, atsāksim darbu. Es eh, vispirms teikšu ievadu vārdus franču valodā, pirms uzstāsies Pierslaru turu. Mums būs eh, viedokļa apmaiņa par 2021. gada budžetu. Tas ir arī īstais brīdis šādai diskusijai, jo. 2021. Uh, gada budžets būs pirmais uh, jaunās daudzgadu finanšu schēmas budžets. Arī par to notiek šobrīd sarunas, un lai visus labi sagatavotu Eiropas parlamentā, mums ir darbs jāpaveic gan uh, politisko grupu vidū, gan arī komitejā, un es esmu referents mūsu komitejā par atzinumu 2021. gada budžeta projektam. Mums uh, pēc dažām dienām arī būs tas prieks nodot uh, jūsu izskatīšanai mūsu komitejas vairākumu sagatavotu atzinumu. Un tagad vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies Paskālu esmu atnācis pie jums, lai meklētu sabiedrotos. Es biju ēnu referents par 2020. gada budžetu, un mēs saņēmām 1,9 miljārdus vairāk nekā valstu valdību vadītāji gribēja dot, un uh, mēs šo rezultātu panācām tādēļ, ka visas politiskās grupas, piecas politiskās grupas sadarbojās. Un, kā tu teici, 2021. Eh, gada budžets būs pirmais jaunās daudzgada finanšu schēmas budžets un pirmais zaļā kursa budžets. Tādēļ šis uzdevums ir sarežģīts un mm, negaidot septembrī mums jau jāsāk eh, šis darbs šobrīd. Esam mm, tādā nepiedzīvotā situācijā. Šis ir pirmais šāds izaicinājums cilvēces vēsturē Eh, to mēs dzirdējām eh, Madrides klimata konferencē un eh, Ursulas Fonderlajens runā rosināja lielas cerības. Bet ja Eiropai nebūs atbilstošu finanšu līdzekļu, Uh, un ja tā būs tikai tāda, tie būs fasādes pasākumi, tad tā gal galā var izvērsties par katastrofu. Un Tagad mums uh, būs jāpieņem daudzgad finanšu schēmu septiņiem gadiem, bet arī šīs 2021. gada budžets ietekmēs daudzgad finanšu schēmu, tā kā uh, ja mums tas noies greiz, tad visa finanšu schēma arī var neizdoties. Šārls uh, Mišels ierosina 1,074% no IKN, un ar to uh, nepietiek un būs grūti panākt 1,3% no IKP, kā to prasa parlaments, un ar 1,3% no IKP nepietiks, lai finansētu zaļo kursu, un tādēļ mums ir jāstrādā paralēli gan pie budžeta, gan citiem līdzekļiem, lai finansētu šo kursu zaļo kursu. Tagad eh, ir jāstrādā piecām grupām kopā, jo ja parlaments nebūs vienots un neprezentēs stingrus argumentus, tad būs grūti ko panākt. Un tādēļ es pie jums vēršos kā deputāts par vispārējo budžetu. Un es vēlos uzklausīt jūsu viedokli, lai mēs kopīgiem spēkiem uzvarētu šajā kaujā. Voilà. Jūsu, eh, nu, šī prezentācija ir visās jūsu, kom, visās komitejās, jums man pat nav jāstāst, cik situācija ir ļoti nopietna. Es biju pirms kāda laika Bamako, Malī un redzēju, kādu sausumu viņi pieredz, tas nekad nav piedzīvots, ir mili, eh, tūkstošiem eh, bojā gājušo un uh, Tālāk um, uh, mērījumi par CO2, CO2 satura atmosfērā šajā Manalo observatorijā uh, pirmo reizi ir pārsniegts 415 uh, ppm šis uh, radītājs un šis uh, pieaugums ir tagad trīs uh, reizes straujāks nekā bijis iepriekš. Par spīti visām tām, ko dara Eiropā, mēs nepanākam vēlamo rezultātu, CO2 izmešu pieaug un okeāna absorbē arvien mazāk oglekļa dioksīda un uh, kā to saka Frans Timermans, mums ir šai kaujā jāuzvar, ja Eiropai līdz 2030. gadam izdosies uz puses samazināt savus izmešus, tad būs kāds sviras efekts. Mums sakos varbūt Japāna, Ķīna un citi, bet ja mums tas neizdosies, tad efekts būs katastrofāls. Un kad uh, Ursula von der Lajena uh, citē Kenediju, mēs pieņēmām lēmumu aizlidot uz mēnesi, viņai ir pilnīga taisnība, viņš toreiz 15 kāršoja NASAS budžetu dažu gadu laikā, lai to panāktu. Un runājot par jauno zaļo kursu, tā ir atsauce uz Rūzveltu, kurš radīja uh, ļoti lielu skaitu darba vietu, federālo budžetu trīskāršojot. Un uh, Kenēdijam un Rūzveltam bija tālējoši mērķi, uh, pilsoņu labā viņi strādāja, viņi uh, šo mērķu sasniegšanai piešķīra arī atbilstošu finansējumu. Un uh, Jūs ļoti labi šo tematiku pārzīsta, pazīstat, pārzināt tātad, ko nozīmē samazināt uz pus CO2 izmešus. Tas nozīmē milzīgu darba apjomu, izolēt uh, Uh, dzīvojamās mājas, uh, skolas, universitātes, attīstīt uh, jaunus transporta veidus. Dažu gadu laikā jāpārveido lauksaimniecības modelis, ir milzīgas investīcijas nepieciešams. Nekad cilvēces vēsturē nesam saskāršies ar šādām izmaiņām. Uh, tas var radīt miljoniem darba vietu un uh, paaugstināt pirktspēju. Uh, piemēram, Grenoblē es tikos ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri teica, ka izolējot mājokli var ietaupīt 800 eiro gadā un arī cilvēki saka, ka gribētu vēl vairāk izolēt savus mājokļus, bet viņiem nav naudas, ir nepieciešams, lai Eiropa palīdz Spānijā, Polijā, citviet. Tātad, cik tas viss varētu izmaksāt? Komisijas 14. Eh, janvāra dokuments ir ļoti interesants. Tas ir uh, ļoti izsmeļošs dokuments. Komisija saka, ja mēs vēlamies tiešām veiksmīgi īstenot uh, zaļo kursu, tad katru gadu nepieciešami 300, pat 500 uh, vai vairāk miljārdi. Un tas ir komisijas dokuments, kas mums eh, ir eh, nepieciešams jau no 2021. gada, kā to norāda revīzijas palāda. Bet šajā pašā dokumentā komisija norāda, ka šobrīd ir 7,5 miljārdi, miljārdi taisnīgās pārējais fondām, ir eh, arī svirošanas efektu, efekts, uh, uh, ir zaļo investīciju banka un uh, Timerman kungs un uh, eh, Fonderlajens kundze saka, ka viņi meklē tagad jaunas idejas un arī parlamentam ir uh, jānāk klajā ar saviem ierosinājumiem, jāizdara spiediens uz valdībām uh, no pilsoņu puses, lai mēs virzītos uz priekšu. Tātad šeit ir CO2 metāna izmešu avoti Eiropā un ir jāizvērtē eh, juridiskā bāze, kādas programmas ļauj mums samazināt izmešus pašreizējā ietvarā, kas darbojas labi, kas nedarbojas un uh, kā novirzīt lielāku finansējumu tiem instrumentiem, kas veiksmīgi darbojās. Tālāk Komisija atzīst, ka trūkst simtiem miljārdu finansējumu transportā, eh, energoefektivitātē, lauksaimniecībā. Un šeit mums nepieciešama jūsu palīdzība, budžeta komisija, komitejai nepieciešama jūsu palīdzība. Jūs domājat, ka mums ir visas pilnvaras, bet tā tas nav. Palīdziet mums! Un mums ir eh, jā, jāredz viss precīzāk, par, eh, teiksim, par transportu runājot, norādīts, ka infrastruktūras izmaksas nav iekļautas. Un šis jautājums taču ir ārkārtīgi svarīgs. Un ka tagad, kad notiek sarunas par daudzgad finanšu schēmu un par 2021. gada budžetu, ir jāzina, kāds finansējums nepieciešams. Uh, Komisijas veiktais darbs ir ļoti interesants. Viņi norādīja, tas mums būtu nepieciešams ideāla, ideālā situācijā. Viņi paši sevi necenzē, viņi tiešām saka, ideālā situācijā būtu tas nepieciešams. Ja vēlamies veiksmīgi īstenot zaļo kursu, tad vajadzības ir tādas katrā nozarē norādot šos apjomus un ir jādomā par uh, to, kādi līdzekļi jau ir pieejami un ko var uzlabot. Tātad mēs runājam pirmkārt par um, ietekmes mazināšanas uh, politiku, samazinot uh, izmešus, bet, protams, mēs nespēsim apturēt klimata pārmaiņas, un tādēļ mums tām būs jāpielāgojas. Un uh, Mums ir tātad nepieciešams gan lielāks budžets, gan arī jāpiesaista līdzekļi uh, ārpus budžeta, ārpus budžeta avotiem. Tātad, uh, ja mums nav pašu resursu, tad mēs neko nepanāksim, jo Vācija būs prezidējušā valsts otrajā pusgadā un arī pabeigs uh, sarunas, un zinām, ka uh, vairums valstu nevēlas novirzīt papildu finansējumu Eiropas budžetam, un tā tad daudz gadu finanšu schēmā ir jāparedz pašu resursi klimata mērķu sasniegšanai. Tāpat ir nepieciešama reāla klimata banka. Jānotiek sarunas par šādu eh, klimata banku, kas būtu cits veids, kā izmantot Eiropas investīciju bankas līdzekļus. Un reģionu komiteja mums norāda, kad mēs klausāmies uh, eh, Dombrauska kungu, tiek teikts, ka pa, plānot 16 miljārdi kredītu papildus, bet ar to, protams, nepietiek. Div, 2600 miljārdu ir nepieciešams un vēl vairāk. Un uh, vai ņemot vērā EIB vēlme zaļināt savu bilanci, vai mēs varam iet vēl tālāk. Š, uh, ir eh, jāmazina spekulācija, jo tieši tai tiek šobrīd novirzīts līdzekļu lielākais apjoms. Un eh, tātad šī zaļā banka būs eh, vai nu kā EIB filiāli vai pārveidota EIB. Ir arī jāpalielina pašu resursi, ja vēlamies noteikt, ka iz, siltuma izolācijas uh, veikšana ir obligāta. Nu, ja katrai ģimenei un lauksaimniekam par to būs jāmaksā pašam no savas kabatas, tad mēs nekur netiksim. Tādēļ ir jādomā par subsīdijām un uh, tādēļ arī šis budžets, uh, budžetam jābūt lielākam. Tāpat ir jādomā par taisnīgumu nodokļu jomā. Francijā zeltenās vestes arī uh, uh, cīnījās par taisnīgumu, un uh, 30% eiropiešu nav nekādu uz, uzkrājumu, un viņi vienkārši nevar izdot vairāk naudas, jo tas vienkārši nebūs iespējams. Un, uh, lai dalība valstīm nebūtu jāveic papildu iemaksas Eiropas Savienības budžetā un lai arī trūcīgām ģimenēm nebūtu jātērē vairāk līdzekļu, mums ir jādomā par Eiropas Savienības pašresursiem. Un tā varētu būt aviācijas degvielas nodeva vai uh, finanšu darījumu nodeva ko varētu ieviest divu gadu laikā un kas ienestu 50 miljārdus gadā, vai arī plastmasas nodoklis, vai uh, CO2 nodeva uz robežām. Tālāk uh, arī uh, peļņas nodokļa pārskatīšana. Manā bērnībā šis nodoklis bija 45% dividendēm, tagad tas ir 20%, kaut gan dividendžu apjoms pieaug eksponenciāli. Un ir jāskatās, kur šī uzņēmuma peļņa aiziet, vai tā tiek novirzīta investīcijām, vai vienkārši dividendēs izmaksāta. Un tā peļņas daļa uh, kas netiek novirzīta investīcijām, e, ir ar vien pieaugusi, un to visu varētu novirzīt uh, zaļajam kursam, un uh, kādas ir tendences. Savulaik Rūzvelts konstatēja, ka Teksasa un citi štati pazemina nodokļus, uh, un viņš izdomāja savulaik šo federālo nodokli, un to pašu tagad ierosināja arī Monti un citi. Jūs redzat šo līkni no Rūzvelta līdz Trumpām. Šīs peļņas nodoklis ASV ir palicis 38%, bet Eiropā šis nodoklis ir 20% pazeminājies līdz 19%, kopš Trumpa nākšanas pie varas šis nodoklis ASV ir tagad 24%. Un uh, jums jāatzīst, ka šis, uh, šī problēma skar ne tikai budžeta un ekonomikas komiteju, bet ka tā ir svarīga arī vides komitejai. Uh, Un, ja mums būs īsts uh, Eiropas Savienības budžets, tad varēsim nodrošināt attīstības programmu Eiropas dienvidu valstīm, pētniecības un zinātnes uh, programmas varēsim finansēt, un arī katram, uh, katrai ģimenei, mazām uzņēmumam, ciematam uh, pusi no uh, energoefektivitātes pasākumu uh, Eh, īstenošanas izmaksām tiks sekta no Eiropas budžeta. Tātad mums ir jāstrādā pie ārpus uh, budžeta resursiem. Baraks Obama savulāk, uh, savulaik uzsāk cīņu pret nodokļu nemaksāšanu ar FATKA pieņemšanu. Uh, viņš cīnījās pret nodokļu nemaksāšanu, bet mums ir arī jādomā par uh, Uh, klimatu, par taksonomiju un jāiet vēl tālāk, lai neviena banka, neviena apdrošināšanas kompānija Eiropā nevarēs strādāt, ja nenodrošinās uh, pilnīgu caurskatāmību attiecībā uz zaļā kursa finansēšanu un cīņu pret klimata pārmaiņām. Gribu teikt, ka pirms dažām nedēļām, pēc dažām nedēļām atzīmēsim ogļu un tērauda savienības izveidi un divu nedēļu laikā Šumans un Adenauers nolēma uh, noslēgt šo līgumu, lai karš nekad vairs neatkārtotos, un mums ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas pātrinās un ka komisija vēlas gūt panākumus, padome vilcinās, un tādēļ parlamentam jāspēlē sava loma, jānāk klajā ar jaunām idejām un jāpanāk vienprātība. Paldies! Jā, paldies. Jums eh, tik tiešām eh, visas sarunas agrāk vai vēlāk nonāk pie jautājuma par naudu, par budžetu. Um, nu, ko tur lai piebilst eh, pirms uh, turpinām? Jūs mm, minējāt to, ka. La, samazināt uh, siltumnīca efekta gāzu izmešus divkārt desmit gadu laikā. Tas uh, izskatās arvien neticamāk. Uh, bet uh, kā ar klātesošajiem ETP, neviena nav S un D vārdā. Kolēģi, lūdzu. Thank you, Chair, and thank you to the rapporteur. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Gutlans kundze, paldies arī referenti, paldies par šo prezentāciju, par gatavību labai sadarbībai starp jūsu komiteju un mūsējo. Manuprāt, tas ir labs sākums mums, lai tiešām panāktu lielas izmaiņas. Sākumā vēlos atvainoties Mo Monikas Benoā kundzes vārdā, kur ir ēnu referenti sociāldemokrātu grupā, kur šobrīd nav klāta. Un es īsumā izteikšos viņas vārdā, taču pirms to darīšu vēlos pateikties eh, par šo prezentāciju. Es ļoti augstu novērtēju šo milzīgo soli, kuru vēlties redzēt parlamentu speram, uzņemties atbildīgu rīcību ne tikai Eiropas, bet pasaules labā, ņemot vērā notiekošo, nodrošinot uh, savstarpējo sasaisti starp to, kas ir nepieciešams stabils ekonomikas jomā un ilgspējības jomā ar jauno zaļo kursu visam pamatā. Tas tiešām bija ļoti iedrošinoši dzirdēt jūsu teikto. Un tad, kad izteikšos Monikas vārdā, gribu pateikt, ka Viņi arī ir ļoti atbalstoši. Mēs, kā sociāldemokrāta grupa, ļoti spēcīgi atbalstam jūsu ziņojumu. Mēs priecājamies, ka Parīzes e, vienošanās mērķi ir jūsu darba centrā. Un mēs uzskatām, ka 2021. gada budžetā mums ir jānodrošina uh, tas, lai mēs reāli panāktu šīs Parīzes vienošanās mērķus. Tāpat arī mums jākoncentrējas uz biodaudzveidību, uz 10% eh, izdevumu mērķi, kas mums ir ļoti nozīmīgs aspekts. Tāpat arī vēlamies pieminēt, ka cīņai pret vēzi ir jāparedz attiecīgi līdzekļi budžetā, un grupas vārdā vēlos uzsvērt arī nepieciešamība nodrošināt pietiekams resursus jauniem zaļajam kursam. Un šeit es eh, dzirdu, ka man nav pārāk spēcīgs to jāuzstāj, jo jūs to jau darat, un tas mūs nomierina. Mēs negribam, lai šeit ir vājš piedāvājums, bet gribam tiešām reālu, ambiciozu mēnesi iekarošanai līdzīgu plānu, uh, un mums ir nepieciešama pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai varētu veikt šīs pārmaiņas. Tā tiešām ir prioritāte. Mūsuprāt, 21. gada budžets ir tiešām sākums jaunajai daudzgadu finanšu schēmai, tādēļ tas uh, daudz ko noteiks turpmāko gadu laikā. Mēs tiešām gribam nodrošināt to, ka nodrošinam pārmaiņas Eiropā. Noslēgumā vēlos pieminēt to, ka mums, protams, šis e, taisnīgā pārēja ir viena no, viens no aspektiem, bez kura nevaram iztikt, kā tu jau jūs to pieminējāt savā prezentācijā. Tāpat arī mēs noteikti iesniegsim grozījumu priešlikumu saistībā ar uh, veselības riskiem, no kuriem varam izvairīties, bet par to detalizētāk noteikti uzzināsiet vēlāk. Lielas paldies par jūsu darba, par jūsu vēlmi iesaistīt mūs, un arī liels paldies par šo prezentāciju. Liels paldies ETP vārdā Spirakis kundze lūdzu. Jā, es nepārstāvu ETP, bet tikai pati sevi Mums kolēģis ir klāt, jā, bet kolēģis neizteiksies, tad jūs pārstāvat. Jā, liels paldies par šo prezentāciju. Tā bija ļoti interesanti, īpaši ņemot vērā, ka mēs esam pašā sākumā jaunajā DFS un 21. gads ir ļoti nozīmīgs gads. Gribu atkārtot manas partijas nostāju saistībā ar DFS priekšlikumu, proti, ka būtu labāk Ja mums tik nodrošināts nedēļas un mēneši, lai sagatavotu nopietnu budžetu, nevis panākt vienošanās uh, rītdien vai vakardien. Katrā gadījumā šis budžets ir ārkārtīgi ambiciozs. Sākumā vēlos runāt par resursiem, lai īstenotu jauno zaļo kursu. Un gribu uzdot jautājumu, Kā jūs iedomājaties šo pielāgāšanās mehānismu īstenošanu? Kā to varētu panākt? Paldies! Paldies! No ID nav neviena runātāja pieteicies no zaļajiem. Lūdzu, vārds jums. Presidente, un intervento molto breve. Lielas paldies, izteikšos īsi. Priekšsēdētā kungs, sākumā vēlos pateikties par šo prezentāciju un vēlos paust pāris pārdomas par tikko teikto. Un tāpat arī vēlos paust savas bažas. Šajās eh, dienās runā par gaļas nodokli, cukuru nodokli, plasmasas nodokli, degvielas nodokli. Varētu piekrist tam, ka ir jāuzliek nodokļi peļņai un jābūt, eh, jāvalda taisnīgumam starp dalību valstīm. Uh, Taču mums pat nav jāraugās uz ASV, manuprāt, Eiropas Savienībā ir iespējams īstenot reformas. Taču visi šie nodokļi, kas tiks radīti, lai gūtu pašu resursus jauniem zaļiem kursam, tie pēc tam tu, visi atradīsies mūsu pilsoņu pleciem, un tas mums ir jāņem vērā. Tad uh, Jūs pieminējāt ogļu un tēraudas eh, kopienas dibināšanu, šos dibinātājus, kuri strādāja kopā, lai mēs varētu turpināt darbu, taču viņi nerīkojās tā, ka tika sodīti pilsoņi. Nē, tieši otrādi viņi gribēja apkopot enerģijas resursus, tolaik tērauda un ogles, uh, un neuzlika lielo slogu pilsoņu pleciem. Tādēļ mans ieteikums šajā komitē ir neatkarīgi no tā, ko mēs paredzam īstenot, ir jāņem vērā visvājākās sabiedrības grupu noslogošana šajā procesā. Paldies, paldies, zaļā vārdā Eikot kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Larutu Rūkungam par šo plašo prezentāciju un par to, cik nopietni jūs gribat nodrošināt, eh, lai budžeta līdzekļi pietiktu jauniem zaļiem kursam. Protams, ka tā tiešām ir ļoti interesanta prezentācija, jo pirmkārt tā ir jābūt diskusijai ar 2001. gada budžetu, bet tā ir saistīta ar eh, debatēm par DFS, un jūs to arī ļoti skaidri paudāt. Manuprāt, mūsu parlamenta viedoklis par 21. gada budžetu ļoti nozīmīgi ietekmēs arī debats padomē par DFS, jo esmu pārliecināta, ka padome noslēgs šīs debatas šonadēļ. Un, ja mēs palūkojamies Šarla Mišela priekšlikumu, es ceru, ka viņi tiešām nenobeigs darbu šonadēļ, jo ļoti skaidri ir redzams, ka visas inovācijas uh, paliek arvien mazāks un mazāks, jo dažas dalībvalsts, tostarp mana, negrib pārāk daudz iemaksāt Eiropas Savienībā. Uh, Un tad, protams, ir kohēzijas politikas aizstāvošās valstis, lauksaimniecības politikas aizstāvošās valstis. Un tas viss notiek uz eh, jaunā zaļo elementu un jaunā zaļā kursa eh, pleciem. Un tad es domāju, ka mums eh, no NV ir ļoti spēcīgi jāuzpāja mūsu nostāja. Paldies priekšsēdētājiem par sagatavoto priekšlikumu, taču, manuprāt, to vēl varam stiprināt. Nav pieminēti nekādi procenti, ko vēlamies nodrošināt klimata jomā, un, manuprāt, jūsu rādītie skaitļi jau liecina, cik būtiski tas ir. Tāpat arī Šāls Mišels ir ļoti vājā situācijā. Tas, ka tiek pieminēta 25%, kas nav saistoši, ir tikai tāda indikācija, un tas jau liecina par to, ka ja mēs visu atstāsim padomis eh, varā, tad viņi ir gatavi atvirzīties no jebkāda veida saistošiem lieliem vides eh, mērķiem. Un mums NVR jau agrāk bija eh, videi piešķiramie līdzekļi. Šarls Mišels uh, dažas lietas vispār nepiemina. Jūs jau pieminējat, kā tas arcīts ar biodaudzveidību. Mēs parlamentā jau esam pieņēmuši vismaz 10% piešķīrums biodaudzveidība vēl papildu klimata līdzekļiem, un manuprāt, tas ir ļoti skaidri jāparāda. Un to uh, parlaments ļoti spēcīgi atspoguļ arī savā CBD rezolūcijā, bet vēlreiz to ir būtiski uzsvert. Un, protams, arī klimata. Uh, Noturīguma pārbauda ir jāpiemina. Proti, mēs gribam, lai jaunais budžets eh, negatīvi neietekmētu klimata jomu, un šeit mums ir jāpieprasa komisijai instrumentu un tiesību aktu, lai nodrošinātu to, ka nekādi līdzekļi, kas tiek uh, ieguldīti, negatīvi neietekmētu jauno zaļo kursu. Un Tā mums ir nepieciešama attiecīga instrumenta, kur vēl neeksistē. Un noslēgumā mēs, protams, arī iesniegsim grozījumu priekšlikumus, taču tagad, redzot, ka komisija veic aprēķins par zaļināšanu, tad ar to ļoti vieglā veidā, piemēram, lauksaimniecībā nodrošinātie līdzekļi jau tiek uzskatīti par zaļiem investīcijām, kaut gan tas eh, to nenozīmē, jo mēs pārbaudītu saskaņā visiem vidas kritērijiem, tad rezultāti bija citādi. Uh, Tad nevar šos procentus nodēvēt par zaļajiem. Tādēļ mums ir jābūt ļoti skaidriem, nosakot šos piešķīrums budžetam vai biodaudzveidībai, lai šie priešlikumi būtu reāli zaļi, nevis tikai tādi izskatītos uz papīra. Un tas mums būtu arī jāieraksta mūsu atzinumā. Katrā gadījumā esmu gatavs jums palīdzēt šajā darbā, lai nodrošinātu, ka 21. gada pirmais budžeta priekšlikums budžeta komitejā. Mm tiktu uztverts ļoti nopietni attiecībā uz mūsu zaļajām ambīcijām un reālo šo cilvēka nogādāšanas mēnesi projektu. Tagad tai vajadzētu būt sievietei, nevis vīrietim. Paldies, tagad pārstāvjiem no EKR vārds. Sprawozdawco, eh, bardzo się cieszę, że może... Liels paldies, priekšsēdētāji, saka Zaļevskas kundze. Liels paldies, ka mums ir iespēja sākt diskusijas par to, kā visas šīs emocijas, visus plānus mēs varētu realizēt. Visu to, kas līdz šim netika realizēts. Mēs plānojam to, ka līdz 2030. gadam tiks samazināts emisijas par 40%, un mēs jau tagad zinām, ka iespējams to nepanāksim. Tagad runa ir par iespējams 26% pēc Brexita, par 40 3%. Un eh, tā tas notiek, kad mm, mēs nesam spējīgi mūsu ambīcijas pārvērst precīzos pasākumos un precīzos aprēķinos. Tie ir ļoti nozīmīgi argumenti, kas ir jāpiedāvā padomēji. Manuprāt, šis fakts, ka vidas komitejā tiek parādītas visas diagrammas un šie attēli, nu, tas nav nepieciešams, un mēs esam diezgan labi izglītot šajā jomā, un ir ārkārtīgi grūti visu to pārvērst ekonomikā. Ir tādas valsts, kas saskars ar milzīgām finanšu problēmām, kā Beļģija, Francija un Itālija, un tad, kad mēs runājam par nodokļiem, tad mēs varam runāt tikai par dalībvalstīm, jo tā ir dalībvalstu kompetence. Uh, Tie pilsoņi, kas par mums ir balsojuši, mums tagad ir jāpārliecina. Jāpārliecina par to, ka viņiem ir daudz vairāk jāmaksā būs par uh, dzeramo ūdeni, elektrību, atkritumu izvešanu. Es vēlos pateikties mūsu priekšsēdētājiem, kurš sagatavojas ļoti labu atzinumu, arī ņemot vērā šo emocionālo uh, dimensija taču aicina jūs tiešām visu ļoti rūpīgi aprēķināt. Mums ir jāpalūkojas, lai katra dalībvalsts aprēķinātu, veiktu analīzi par savām iespējām. Tostarp ir jāizteno analīze, kādēļ nespēsim sasniegt 40%. Tagad mēs cenšamies runāt par 55%. Mēs runājam par konkrētu naudu, par konkrētiem lēmumiem kad kāds ir ministrs vai, piemēram, finanšu ministrs dalību valstī, kad ir jāpieņem lēmums tad, protams, ka ir jāparedz konkrēts finanšu avots desmit gadu garumā, un mēs tagad runājam par septiņu gadu garumu. Un es vēlos jūs aicināt sākumā izanalizēt, kas notiks un kas ir nepieciešams katrā dalībvalstī, lai mēs varētu vispār runāt par kādiem konkrētiem risinājumiem. Mūsu priekšsēdētāja kungs piedalījās sanāksmē, kurā Timermans kungs un par budžeta atbildīgais komisāra kungs runāja par iespējamiem finanšu līdzakļiem, taču nesniedzām, nesaņēmām nekādu atbildi, no kurienes šī nauda tiks iegūta šie vairāk kā 7 miljārdi eiro šiem septiņiem gadiem, šim pārējais posmam, mēs nezinām, vai tie būs plus 5 miljārdi, kaut kas papildus, vai tas, kas jau paredzēts budžetā? Kā mēs panāksim to, kā tiks īstenots arī privātās investīcijas? Mēs visi kopā gribam panākt tādu situāciju, kad jaunais zaļais kurs tiek aplūkots ļoti nopietni un tiktu ņemts vērā arī mūsu reālās iespējas. Paldies! Liels paldies! Zaļo vārdā lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo lielisko prezentāciju. Manuprāt, vislielākais izaicinājums Eiropā ir saglabāt mūsu planētu un cilvēkus veselīgus, saka Kaliskungs. Tas ir galvenais uzdevums mūsu planētā. To pieprasa komisija. Varu tur kungs meklē mūsu atbalstu, NV komitejas atbalstu, un mēs un vēlas panākt mūsu atbalstu pirmajam šim uh, budžeta gadam. Taču mums ir jārīkojas daudz revolucionārāk, lai panāktu radikālas izmaiņas. Tādēļ ir tikai šīs simts dienas un pēc tam desmit gadi. Šis 21. gada budžets, tam ir jābūt pirmajam reālajam klimata prasībām atbilstošajam budžetām. Uh, kurš nodrošinās finansējumu, lai sasniegtu šos 2030. gada mērķus. Mums pilnībā ir jāaizstāv mūsu referents, kad viņš aizstāv mūsu parlamenta nostāju par 1,3%. Arī piekdienas samitā mums ir jāaizstāv mūsu priekšsēdētājs, apgalvojot, ka šis DFS priekšlikums nav pietiekami labs ir jāņem vērā arī līguma piektais pants. Tāpat ir jārunā par pašu resursiem. 3,6 triljoni no ECB, kas ir paredzēti. Un visas šīs obligācijas mums ir jābūt skaidrām atbildēm šiem jautājumiem. Paldies! Vēl ir pieteikšies trīs runātāji. To arī iekļaušu sevi runātāju sarakstā, un tad došu jums apmēram desmit minūtes, lai varētu sniegt atbildes. Pēters Līza lūdzu no ETP. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, referentkungs! Atvainojos, ka diemžēl nevarēju uzklausīt jūsu prezentāciju, jo man bija citi pienākumi. Vasa Ikhaut kungs eh, jau minēja, ka šodienas debats ir cieši saistītas ar DFS jautājumu, tad šajā sakarībā gribu pieminēt pārsteikumus. Šarla Mišela priekšlikums radīja ļoti maz gaismas un daudz ēnas. Ir labi, ka padomas priekšsēdētājs šo taisnīgās pārējas fondu ir pieņēmis, iekļaus savā priekšlikumā un ka ir paredzēta zināma atvērtība pašu resursiem kas vidus komitejas skatījumā būtu noderīgi, proti ETS un plasmasas eh, nodokļi. Taču priekšlikumā ir ļoti daudz lietas, kuras eh, nevaram atbalstīt, un cerams, ka līdz ceturtdienai un arī vēlāk mums ir skaidri par to jāizsakās, ka nevaram pieņemt šādu rezultātu pārmērīgi samazinājumi pētniecības jomā, mūsu komiteja tas vairāk iemeslu dēļ nav pieņemami. Mēs gribam cīnīties pret vēzi, pret klimata pārmaiņām, un kā mēs lai to panākam, ja nav daudz spēcīgu līdzekļu pētniecībai, un salīdzinājumā ar parlamenta priekšlikumu tas ir samazinājums par 33%, ko piedāvā Mišela kungs. Manuprāt, tas pilnībā nav pieņemams. Un runājot par kompetencēm, arī pāri mūsu uh, komitejas robežām es pilnībā nevaru piekrist tam priekšlikumam, kas ir piedāvāts saistībā ar Erasmus. Mazs komentārs saistībā ar EKR kolēģis teikto, ka mēs nevarēsim panākt 40%, tā nav taisnība. Mēs katrā gadījumā sasniegsim 40%, un ja dalība valstis vēl to nespēja panākt, tad viņas ir jāpamūd, un es domāju, ka mēs panāksim daudz vairāk par 40%, un iespējams panāksim pat vairāk par 50%. Taču šeit mums ir jānogaida, kādas ir komisijas analīzes. Katrā gadījumā mēs to nepanāksim tikai ar Eiropas budžeta palīdzību. Nu, godīgi runājot, mēs runājam par tādu summu, kas ir no 1% līdz 1,3 BIP un reāli būtu nepieciešami 1,2-1,5%, taču, diemžēl, uzklausot padomas diskusijas, mums ir tiešām jācīnās līdz pēdējai sekundē, taču zem 1,3 tiešām nevaram neko atbalstīt. Tas nozīmē, ka apmēram 98,7% no tiem naudas līdzekļiem, kas tiek tērēta Eiropā, nenāk no Eiropas budžeta. Uh, Manuprāt, mums tas viss ir jāņem vērā, lai finansētu jauno zaļo kursu. Tādēļ mums ir nepieciešama dažādi stimuli nacionālajos budžetos, stimuli privātajā tautsaimniecībā. Tādēļ vēlos vēlreiz uzsvērt mūsu grupas nostāju, ka ir jādomā par CO2 cenām, nodevām tādās jomās, kur tas vēl nav, proti, ka tam, kas ražo CO2, viņš saņem signāls, ka nav uh, nekas jādara, un citā vietā mēs atkal paredzam investīcijas ražotājiem, kas rada CO2 mazāk ietilpīgas tehnoloģijas. Attiecīgi rīkojoties, mēs panāksim nepieciešamās investīcijas arī Eiropas Savienības budžetā. Paldies! Paldies! No sociāldemokrātiem Oenas kungs. Liels paldies priekšsādātāji, paldies arī pārstāvim no komisijas par šo lielisko prezentāciju. Paldies, ka jūs uh, ļoti spēcīgu lomu paredzat arī parlamentam. Mēs tagad daudz runājām par kompromisiem, taču ir pienācis mirklis, kad ir jārunā par resursiem. Vēlos izteikties par nodokļiem. Jums ir zināmi dzelteno vestu protesti. Ja mēs tās izmaiņas, kas ir nepieciešams, īstenosim, tad mums būs problēmas ar Eiropas kohēziju, jo mums trūkst iespēja nodrošināt sociālo taisnīgumu, ja gribam panākt uh, vidē. Uh, Eh, pārmaiņu atbalstu. Ja labklājības valsts nedarbosies daļā Eiropas, tad rezultāts būs tāds, nu, ka ir jāuzliek nodokļi peļņai. Mēs nevaram uzlikt nodokļus tikai uz daļas no sabiedrības pleciem. Nē, mums ir jāpanāk peļņas nodokli ieviešana. Un runāt par geogrāfiskajiem aspektiem. Vienmēr runā par eh, dienvidiem un ziemeļiem. Arī ETP kolēģis to pieminēja. Taču tā tas vienmēr izskan pamat debatēs. Tad, kad sabiedrībā notiek lielas pārmaiņas, vienmēr ir runa par nodokļiem. Ir ticis arī pierādīts, ka, ja par 30% ir jāsamazina emisijas, tad nodokļiem ir jāpieauga. Arī ETP kolēģis to apstiprināja. Un padomi šo procentu likme ir samazinājusi. Es gribu pieprasīt to, lai tiktu palielināti resursi rīcības plānam pret vēzi. Paldies! Grazie, prezidente! Jo ringrazio il collega Laruturu per eh, Nākamā kolēģa, Evija Kundze. Jā, paldies, eh, paldies mūsu viesim par, par šo izklāstu. Uh, Eh, arī es eh, vēlos norādīt, ka mm, meklēju dombiedrus, eh, labprāt to satieku, un es esmu jūsu pusē. Tik tiešām ir pienācis laiks domāt neordināri, ārpus rāmjiem iziet, lai rastu risinājumus tiem izaicinājumiem, ar kādiem saskaramies. Tie ir milzīgi, tie ir nebijuši, te ir nepieciešama milzu apņēmība un entuziasms. Un, uh, nu, šīs, šīs eh, ieceras no komisijas ir, ir, ir apsveicamas uh, investīciju politikas jomā, banku politikas jomā. Noteikti mm, to pilnībā atbalstu. Um, visa šī nauda, šie, šie miljoni un miljardi, ko, ko Eiropas centrāla banka emitē un, un, un kas uh, nonāk apritē, tos ir jāvirza mērķtiecīgi vidēji draudzīgas, ilgspējīgas uh, saimniecības uh, atbalstam. Citādāk šis zaļais kurs izčibēs tā īsti neuzņēmis apgriezienus. Uh, Um, tam ir jābūt tādam, ko, ko mūsu pilsoņi, uzņēmēji izprot un, un, un atbalsta un pieņem. Un uh, tik tiešām ir, ir plašs pamats arī bažām, zināmai skepsei par, par, par tiem signāliem, kas nāk no padomas puses. Uh, mēs nedrīkstam uh, atslāpt, paļauties, ka viss būs kārtībā. Sarunas būs smagas, tas jau tagad ir skaidrs Mm, domājot par uh, nākamā daudzgadu budžeta uh, tātad diskusijām. Un divi tādi vērojumi. Pirmkārt, resursu jautājums. Par to ir izteikušies daudzi. Es uh, um, varu tikai piebilst to, ka. Uh, ir pienācis laiks uh, Eiropas Savienības pašas ieņēmumiem uh, Uh, uh, tas uh, varētu nākt no robežu pielāgošanās fonda, tas varētu nākt arī oglekļa nodokļa jomā, tas varētu, tas pilnīgi noteikti varētu būt arī mūsu uzņēmēja interesēs. Nu, tas, kā konkrēti tas izpaudīsies, vai tas varētu būt kā, kā tāds pievienotās vērtības nodoklis CO2 izmešiem, uh, Uh, par to ir jādomā. Jo Eiropas Savienības uzņēmumi jau tā ir, uh, principā, tīrākie pasaulē, vidē draudzīgākie pasaulē, un mēs nedrīkstam uh, turpināt uh, viņus, uh, mūsu uzņēmējus, uh, nodokļu maksātājus žmiegt. Un Tāpēc ir, ir būtiski, lai dalība valstis būtu uzdevuma augstumos, lai tās virzītu investīcijas, piesaistītu investīcijas, novirzītu tās tur, kur tas patiesi ir nepieciešams, lai šīs ieceres eh, materializētos, eh, lai investīcijas plūstu vēlamā virzienā, nevis tur, kur tās ir plūdušas eh, līdz šim. Paldies! Jā, paldies! kā NV uh, referents uh, arī noslēgšu šo uh, sarunu. Mm, vēl tikai došu vārdu mūsu viesim. Pārsvārdi franču valodā. Ir būtiski šeit izšķirt šos divus apspriežamos jautājumus. Pirmkārt, šo plašāko jautājumu par zaļā kursa finansējumu kā tādu. Mm, un 21. Mm, gada budžetu. Pirmais jautājums ir tas lielais, principiālais jautājums, un otrais ir tas, tas sekundārais, taktiskais jautājums. Um, nākamā gada budžets, budžetā noteikti ir, ir vieta diskusijām, uh, oponēšanai, uh, strīdiem, konstruktīviem. Uh, Mm, aizstāvot to, kas mums ir būtiskākais, kas ir nepieciešamākais. Um, tas ir pirmais solis šajā lielajā procesā, mm, kas mums ir jāspēr kopā ar jums, uh, lai aizsāktu šo, šo, šo uh, zaļi, za, za, apzaļumošanu, uh, šo zaļi tapšanu, uh, Mm, varbūt ar, ar, ar nu, tādiem zināmiem spēka paņēmieniem, zinām piespiešanu, zināmiem manevriem pārliecinot tos, kas, kas mums joprojām nepiekrīt, lai padome tomēr mazliet tā kā, tā kā piekāptos. Un, nu, tas ir nedēļu, mēnešu jautājums. Uh, Eh, tas ir viens. Eh, tad būs laiks ot, otrai sarunai, šai lielajai, plašajai sarunai. Eh, zaļais kurs, kuram nebūs adekvāts finansējums, būs un paliks tikai tāda fikcija, un tā tas nedrīkst būt. Šeit ir jābūt nu, tādai plašai, fundamentālai vienprātībai, tādai iz, izpratnēji Eh, starp politiskajām grupām, eh, un tad tālāk var notikt diskusija par konkrētām tehniskām detaļām, par šo pielāgošanās kaut kādu mehānismu vai, vai, eh, vai kā citādi. Nu, tas, tas būtu pirmais, ko, ko vēlos sacīt. Tas būtu mans tāds vēlējums ceļam aiz visām politiskajām grupām, kas šeit tiekas. Uh, ir jārod šī, šī, šī principiālā vienprātība par uh, to, kā um, zaļajam kursam ir nepieciešams finansējums, uh, un tad var tālāk diskutēt par detaļām. Šādā veidā noteikti, noteikti būs iespējams rast kopsaucējus tādos principiālos aspektos, un tad var tālāk notikt sarunas par, par termiņiem, kaut kādiem periodiem un tā tālāk. Tāda var notikt jau, jau tāda politisko grupu līmenī, pielāgošanās, tāda pie, pie, pierīvēšanās, kompromisus meklējot. Nu, lūk, tādi būtu mani secinājumi Eh, dodu jums vārdu, Laru Turu kungs. Jā, paldies eh, priekšsētāji, paldies cienījumie klātesošie. Eh, nu, jā, tik tiešām ir skaidrs, ka šeit nevaram mm, grozies kā gribi palikt tādā šaurā viena gada budžeta kontekstā. Šeit mm, neviļus nonākam pie tādiem strateģiskas dabas jautājumiem. Un Mm, Pēters izteicās eh, jau par to un, un, un paspēja jau aiziet, eh, ka, mm, ir, ir, ir, ka tas varētu būt eh, grūti, bet nu, tomēr ir tās, tās pirmās lielās cīņas jāizcīna un, un tad var tālāk notikt diskusijas. Uh, Mm, un, un, un šeit situācija, šī konjunktūra ir tāda, ka katrai, katrai no institūcijām ir, ir, ir savas pilnvaras, savas spējas uh, ietekmēt procesus uh, noteiktos jautājumos. Nu, daži var atļauties spēka paņēmienus citiem, uh, citiem vienkārši nav tādu iespēju. Mēs uh, Eh, nu tagad, tagad eh, daudzi lepojamies ar, ar, ar, ar to, ka šis zaļais kurs ir, ir sāk iegūt jau konkrētas aprises, mm, bet tas vēl nav pabeigts eh, darbiņš. Šeit vēl ir iespējas šo plašas šo procesu apstādināt, apturēt vai arī tādas iespējas, ka tas ir, ir daudz tāds pieticīgāks, mazjaudīgāks projekts nekā sākotnēji varbūt piedāvāts. Un mm, tieši tāpēc noteikti ir, ir, ir, ir vieta sarunai par, par šiem jaunajiem resursiem. Uh, Eiropas Savienības pašu, pašu resursiem, par, par nodoklī, es nezinu, plastmasai, degvielai, noteiktās, noteiktās transporta sektoros vai kā citādi. Tāpēc, jā, tik tiešām ir jātop šim, šim plašajam pētījumam par Eiropas Savienības pašas, pašu resursiem, mm, bet tas nedrīkst būt par iegānstu pārējo procesu tādai apstādināšanai. Mm, ja ir skaidrs, ka kaut ko šobrīd, tuvākajā laikā izdarīt nevaram, nu tad to darīsim tuvākajā iespējamajā laikā, vai tas būtu pavasars vai, vai oktobrs. Uh, un mm, galvenais neaizmirsīsim šo, šo, šo sākotnēju ambīciju, uh, tātad budžets uh, klimatam, videi draudzīgs budžets Un tad mums arī izdosies, mums būs šī, šī uzkrātā jauda, mm, argumenti, trumpi šai spēlē izcīnīti, lai iestātos arī par, par noteiktiem nebudžeta aspektiem. Un jūs uh, tiekaties ar, ar, ar, ar komisāriem, diskutējat ar viņiem. Uh, Eh, ir, ir būtiski tātad eh, parlamentam eh, pildīt savu, savu, savu lomu, cik vien iespējams aktīvi, apņēmīgi. Mm, tālāk par 30% klimatam, nu jā, nu tas ir, tas ir vadlīnijās. Nu, par to nevēlos īpaši ilgi šeit, šeit izteikties un kavēt jūsu laiku. Uh, 10% dažādībai. Ja par, par finansējumu, nu par to šķiet viss iespējamais jau ir pateikts, par šīs taisnīgo, taisnīgo pārmaiņu fondu, nu te vēl ir, ir daudz nezināmo, viss plūst, viss mainās. Nu, šeit pagaidām izskatās, ka tā, tā situācija varētu būt tāda, ka finansējums ir 7,5 miljardi, ne vairāk, ne mazāk. Un, un bija jau, jau, jau šeit uh, pro, pirmie protesti pret šo ciparu, kā tās esot neadekvāts, uh, arotbiedrības tas apulcējās, pastaigājās pa, pa Briseles bulvāriem un laukumiem, un, un, un Vācija arī, arī, arī no Vācijas ir nākoši uh, signāli, ka tas esot smieklīgi, nenopietni. Uh, Mm, ja paskatās uz, uz, uz, uz tiem uh, cipariem, kas, kas raksturo nodarbināto skaitu, teiksim, enerģētikā, uh, un uh, komisija, nu, gods kam gods, ir, ir Alaž bijis ļoti korekts saruna partneris, godīgs, atklāts, atzīst, ka, nu, naudas ir tik, cik tās ir. Uh, Un, eh, nu, šeit, eh, jā, varam tikai cerēt uz, uz, uz, uz, uz kādām pārmaiņām, kādiem pavērsieniem, vai tuvākajā laikā, vai uh, rudenī, oktobrī, uh, glā, gat, gatavoties Glāzgovai. Uh, Un jāsaprot, ka tātad pulkstenis tikšķu skaitītājs griežas un uh, Nu, eh, jā, no vienas puses var saprast, ka dienu, dažu dienu laikā, nedēļu laikā šos simtus miljardus mēs neatradīsim, bet eh, nedrīkstam eh, slinkot un vilcināties ne itin ne maz. Domājot par to, ka mums nav citas izvēles, kā līdz vēlākais oktobrim vienoties kā par budžetu, tā par zaļo kursa finansējumu tā lai mēs eh, būtu turējuši savu vārdu. Un mm, par mūsu pilsoņiem, eh, par dzeltenajām vestēm. Eh, Francijā, viņiem ir dombiedri Vācijā, Polijā, kur, kur, kur protesti un, un demonstrācijas neatslāpst, iestājoties par, par, par ierindas pilsoņu, darba ņēmēju Eh, neapskaužamo stāvokli un likteni. Eh, tā kā tā ir ļoti nepieciešama lieta. Eh, nu, šeit tad, tad, ir, tad ir jāskatās, kādu politiku īsteno, īsteno un, un praksē realizē atbildīgie ministri šajās valstīs. Es šeit runāju par, par piemēram, Spānijas atbildīgo ministru, par Polijas atbildīgo ministru. Uh, Mm, kā viņu praktiskā darbībā atbilst tam, kā, ko, ko viņi apliecina vārdos. Mm, par vadlīnijām, jā, tās noteikti eh, tiks eh, grozītas, par kalendāru jau eh, aptuveni izteicos. 1,07% kopējais budžeta apjoms uh, pa, pa kripatiņai nozogot no, no pētniecības budžeta, piemēram, nu, tas, eh, tas ir nepietiekami. Par jaunajiem resursiem, eh, iespējamiem par to jau izteicos. Nu, mm, šeit ir, ir, ir, ir, ir skaidrs tas, ka ar, ar, ar, ar savu prātu, ar savu kapacitāti budžeta eh, komiteja vien visu nepaveiks. Būs vien jāstrādā visiem kopā. Uh, Uh, lai vienotos par, par tiem īstajiem efektīviem risinājumiem, par, mm, kas būtu tiesiski korekti. Un Uh, viena lieta ir uh, kaut ko ietaupīt, bet uh, otra lieta ir, ir, ir izdarīt to korekti tādā plašākā kontekstā. Uh, to pašu var tikai arī sacīt par jaunajiem resursiem. Uh, tā, lai tas, tas būtu praktiski, realistiski un arī no juridiski tiesiskā viedokļa korekti. Un nebūtu tā, ka pēc dažiem gadiem tas, tas šis eh, apstiprinātais variants sevi iz, ir izsmēlis un tā vairs turpināt nav iespējams. Jebkurā gadījumā paldies, ka mani uzklausījāt. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment. Tā, kolēģi, tā kā mūsu priekšstādājs joprojām ir kaut kur citur, mēs uh, varētu turpināt uh, viedokļu apmaiņu ar komisijas pārstāvu par uh, gaisa kvalitātes uh, direktīvas fitness čeku. Uh, vārds jums, um, komisijas pārstāve. Jā, paldies. Uh, Nu, šī runa bija tik aizkustinoša, tāda saviļņojoša par, par zaļo kursu. Uh, tagad nonākam pie tāda jautājuma, kas ir, ir, ir, ir tāds uh, mazāk glamūrīgs, bet uh, ir pelnījis uh, tikpat lielu ievērību un, un uzmanību. Arī šeit ir būtiski kāpināt šo ambīciju pakāpi. Un Arī šis eh, fitnes čeka gala dokuments tika publicēts pagājušā gada nogalē un tika veikts eh, plašs pārskats par gaisa kvalitāti pētījumiem Eiropas Savienībā laikā no 2008. līdz 2018. gadam. Tātad desmit gadu garumā tika krāti dati, tad izanalizēti eh, tika mm, aptaujāti partneri, dažādas interesētās puses, Eh, tika veikti tādi individuālo gadījumu pētījumi, eh, skatoties, kā konkrēta politika gaisa, gaisa tīrības jomā noteiktās valstīs, kādus rezultātus tā, tā dod. Eh, Itālija, Zviedrija, Slovākija, Bulgārija un ir šo valstu starpā tāpat arī plašs literatūras tāds pārskats pētījums tika veikts, ap, pārlūkojot vairāk kā 600 dažādus avotus, uh, un um, tāpat arī tika veikta dator modelēšana, simulēšana. Uh, Uh, lai uh, vērtātu mm, līdzinējo uh, ierosmju efektivitāti. Kopumā tātad kāda ir secinājuma gaisa kvalitātes šie politiskās plānošanas instrumenti darbojas, bet mērķis vēl nav sasniegts. Patiesībā pat otrādi, joprojām, joprojām nākas atzīt, kā to dara Eiropas Savienības vidas aģentūra, va, gandrīz pusmiljons uh, uh, pāragru nāvju Eiropā um, ir tieši uh, sliktas gaisa kvalitātes rezultāts. Tas ir nepieņēmami. Aizdītās desmitgades laikā daudz kas ir paveikts, jā, bet šis pāragro nāvju, nāvis gadījumu uh, skaits joprojām ir nepieņemams. Kaut arī pirms desmit gadiem tas bija miljons, un tagad ir krities tātad gandrīz divreiz. Kādi tad ir konkrēti runājot šie būtiskākie secinājumi? Mm, četri, četri tādi pīlāri arī šeit. Pirmkārtām tas, ka izveidojot 4000 novērošanas staciju tīklu Eiropā, kuru darbības pamatā ir vienoti standarti, esam izveidojuši kaut ko tādu, kas ir efektīvs un labi darbojas. Tajā pat laikā atzīstam šajā fitnes čekā, ka šis uh, novērošanas tīkls joprojām ir uzlabojams, lai mm, dati būtu vēl jo uzticamāki, vēl jo lielākā mērā salīdzināmi uh, kā līdz šim. Otrs lielais tāds, tāds pluss līdzinējai darbībai tas, ka ir beidzot izdevies ieviest skaidrus, nepārprotamus gaisa kvalitātes standārtus 13 cilvēku veselībai īpaši kaitīgām vielām un savienojumiem. Tas viss ir zinātniski pamatots, atkal un atkal atkārtoti pamatots un pārpamatots. Tāpat laikā mm, standārtu, tas, tas noteiktais pieļaujamais līmenis, eh, diemžēl, ir kaut kā atpalicis no Pasaules veselības organizācijas eh, izvirzītiem standartiem. Trešais. Kaut arī atzīstam, ka kopumā visas eh, šeit aktuālās direktīvas ir, ir, ir bijušas salīdzinoši efektīvas, joprojām ir jāstrādā, lai dati eh, būtu eh, aktuālāki, precīzāki, efektīvāk izmantojami. Šeit ir jābūt uzlabojumiem eh, datu ievākšanas un atskaitīšanās plāksnē, tā lai šie, šos datus būtu iespējams salīdzināt, analizēt dažādos veidos kārt atkārtot, lai uzskatā, jo uzskatāmāk uh, šo, šos kopsavilkums un secinājumus pasniegtu uh, sabiedrībai. Un ceturtām kārtām uh, gaisa kvalitātes direktīvas ir tikai daļēji ļāvušas mums sasniegt Uh, izvirzīto uh, mērķi, proti novērst uh, sliktas gaisa kvalitātes, sliktas kvalitātes gaisa nevēlamās sekas joprojām daudz viet Eiropā gaisa kvalitāte ir nepieņemama un lielā mērā, kā jau sacīja, līdzīgi kā ūdens direktīvas fitnes čeka sakarā, viss lielā mērā atkarīgs no dalībvalstu kapacitātes un goda prāta, ar kādu tās īsteno savas, savas saistības, kas darbojas šajā jomā, arī citās nesaistītās nozarēs, transporta, enerģētikas jomās, piemēram. Tā kā noslēdzam šo fitnes čeku ar, ar tādu atziņu, ka kopumā, kopumā gaisa kvalitātes direktīva ir eh, bijusi efektīva, eh, labs instruments eh, sākotnē izvirzītā mērķa sasniegšanai ir septiņi tādi principiālie secinājumi. Pirmkārtām jau tas, ka ir jāturpina uzlabot novērošanas un pāraudzības sistēmu tā, tā, tā, tā zaļā kursa iniciatīva. Mēs jau esam paziņojuši, ka būs tāds izrāviens vides kvalitātes nodrošināšanā, paceļot mūsu standartus, mūsu līmeni līdz pat tātad Pasaules veselības organizācijas līmenim jau tuvākajā laikā. Un komisija ir paziņojusi, ka nākamā gada laikā nāks klajā ar nulles līmeņa piesārņojuma uh, iniciatīvu, kas attiektos uz gaisu, uh, ūdeņiem un arī zemi uh, šiem vidas elementiem. Un te mēs paļaujamies uz jūsu uh, ieinteresētību, uz jūsu pretīmnākšanu. Uh, viena kolēģi te minēja, ka jādomā ir tā neordināri, jāaiziet ārpus uh, rāmjiem. Uh, tā, lai nu, šo, šos visus mērķus eh, tik daudzās eh, nozarēs eh, tomēr mēs spētu sasniegt. Paldies! Nu tad ieslēdzam brīvo mikrofonu. ETP e vārdā Šteiners kundze. Lielas paldies! Mm, gribu uzdot papildu jautājumu jūsu ziņām. Jūs runājat par 4000 novērošanas staciju, kas darbojas saskaņā ar vienādiem kritērijiem, bet tā kā uh, šeit vēl pastāv potenciāls uzlabot gaisu, tad, manuprāt, ir ļoti būtiski strādāt pēc uh, līdzīgiem kritērijiem. Tad ir mans jautājums, kā var uzlabot vēl šo staciju tīklu, kāda ir priekšlikuma komisija šajā ziņā? For SNG, Cesar Uena. Cesar Suena, SND vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji saskaņā ar EEA datiem vairāk kā puse Eiropas Savienības pilsoņu laikā no 15. līdz 16. gadam ir bijuši pakļauti tādai vielu koncentrācijai, kas, kas pārsniec PVO uzstādītās pieļaujamās normas un uh, Eh, es runāju par, par sīkajām daļiņām 2,5, mm, piemēram, eh, kā tas ir iespējams, ka mūsu lielpilsētas, Eiropas lielpilsētas, Madride bieži tiek piesaukt, un tā tas diemžēl ir, mm, ka, ka tas tā turpinās, un, un gaisa kvalitāte ir vienkārši šaušalīga, un, un, un uzņemtās saistības netiek pildītas. Uh, Un te vēlos laicāt komisijas pārstāvē, nu ko tad ir iespējams darīt? Ko komisija var darīt, lai tas tā neturpinātos? Lai neturpinātos eh, tāda vilcināšanās vai, vai eh, gumijas stiepšana eh, Nu, labi, Madridē ir tagad eh, šī politiskā situācija, pilsētas eh, spicē ir, ir, ir tāda nedaudz neparasta, bet uh, tas, tas nedrīkstētu būt šķērslis. Uh, pilsoņi, mm, Madrides iedzīvotāji ir pelnījuši elpot tīru gaisu. nu, kā komisija var, var iesaistīties eh, tā, lai būtu rezultāts, nevis atrunas. Jā, un arī es uh, ierakstīšu pats savu vārdu runātāju sarakstā, pārstāvot uh, Renew. Nerunāšu gan grupas vārdā, um, bet. Uh, Eh, komisija, es domāju, ka varu apliecināt, ka mūsu grupa būs jūsu pusē, jūsu sabiedrotais, eh, paceļot eh, mūsu Eiropas standartus Pasaules veselības organizācijas līmenī, tos skaidri, precīzi nosakot, piedāvājot arī instrumentus šī rezultāta sasniegšanai, izpildēji, un arī, arī konkrētu mehānismu, kas nostrādātu šo saistību neizpildes situācijās, tā lai nebūtu iespējams atrunāties vai kaut kā atgaiņāties no šīm saistībām. Un te, nu, pirmais solis šajā, šajā zaļajā kursā Mm, būtu nepieļaut uh, no nu, tādu lejupslīdi, ka, ka ambīcija latiņa tā gluži nemanot uh, nokrīt, uh, nokrīt lejup un, un, un tad pārtai pāri kāpj visi, kam nav slinkums. Ir tā jābūt pietiekami augstu Mm, ir jābūt uh, pamatdirektīvai līdzējošiem pasākumiem, kas regulē specifiskus uh, kādus aspektus uh, CO2 nodoklis, kaut kādu konkrētu filtru, industriālo filtru standarti vai, vai, vai direktīvas, kuri tiek pacelti starptautiskajiem atbilstošā līmenī. Nu, lūk, tādā veidā tad varētu tapt šī, šī, šis komplekts, šī leģislatīvais tāds komplekts, kas eh, nodrošinātu izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Un te ir jābūt institīvām eh, transporta, enerģētikas un, un industrijas uh, sektoros, lai šīs ieceres būtu sekmīgas. Un mēs ar interesi un nepacietību gaidām komisijas konkrētus priekšlikumus šajā jomā. Uh, kādas, eh, piemēram, jau minēto šo nulles eh, piesārņojuma līmeņa eh, iniciatīvu, kas būs tāda, tāda visaptvaroša pa, pa vairākiem sektoriem. Nu, lūk, tas viss noņēmu savu runātāju cepuru, uzlieku priekšsēdētāju cepuri un dodu vārdu zaļo grupas pārstāvē. Paldies priekšsēdētāji, saka Paulusa skundze. Eh, paldies eh, mūsu viešņai, paldies par prezentāciju. Man ir konkrēts jautājums par grafiku, par kalendāru. Nu, tā, tā neomolīgi kaut kā metās. Gā, tā gaidot, skatoties, kā, kā tur viss notiek Pasaules veselības organizācijā. Nu, bet tāpat laikā mm, mūsu pašu direktīva joprojām ir, ir, ir, ir neatbilstoša PVO vadlīnijām. Es tiešām vēlētos, kāpēc eh, jau tagad mm, netiek nekas darīts lietas labā, lai nodrošinātu atbilstību kaut vai šobrīd spēkā esošajiem PVO standartiem un prasībām. Tas viens. Un otrs, vai esat kaut kā vērtējuši, pētījuši nu, šo uh, šo, šo nu, arvien aktualitāti uzņemošo uh, problēmu, īpaši smalko, smalko daļiņu piesārņojumu. Un parādās jauni pētījumi, kas apliecina, ka īpaši smalkās uh, daļiņas ir, ir, ir pie vainas ne tikai sirds asinsvadu saslimšanās, bet arī uh, dažādu smagu smadzeņu slimību izraisītāji. Paldies. Vārds nākamajam kolēģim. Pateicos, saka Dreostokungs. Drīkst pajokot. Pastāstīšu vienu joku. Nu, mēs te, mēs te šodien nācām ar zaļajiem pacīnīties, vai ne tā? Bet es atkal izdzirdēju šo, šo vienu jēdzienu, vienu terminu, eh, eh, kurš eh, ir pamatot lietojums tikai un vienīgi veselības jomā, bet jūs to lietojāt runājot par, par politiskajām grupām, kordon sanitēr. To var, to var lietot runājot par koronavīrusu, bet ne par kolēģiem politiķiem. Uh, Eh, tas ir nepieņēmami. Mēs ID grupā esam tādi paši Eiropas parlamenta deputāti, kā piemēram S&D deputāti, tāpēc priecātos, ja eh, šā, šāda izrunāšanās eh, šajās telpās vairs neatskanētu. Mm, bet runājot par šobrīd apspriežamo jautājumu. vai direkt, gaisa kvalitātes direktīva ir uh, uzdevuma augstumos uh, vai joprojām ir adekvāta. Mans jautājums ir šāds. Vai kaut ko grasāties darīt, lai regulētu lielo dedzināšanas, uh, lielās dedzināšanas iekārtas? Šeit uh, šie mūsu sapņi par, par aprīts ekonomiku un bezatkritumu tautsaimniecību tik ātri vie, viss vien nepiepildīsies, un atkritumu dedzināšana vēl ilgu laiku uh, būs uh, neatņemams elements uh, mūsu, mūsu sadzīvē, mūsu tādsaimniecībā. Un mans jautājums ir šāds, ko komisija grasās darīt tieši šo dedzināšanas iekārtu sakarā. Jā, paldies jums. Un tagad uh, goe beidzamā, beidzamā runātāja. Jā, paldies, saka Hāzekampas kundze, paldies komisijas pārstāvēji. Gaisa piesaņojums ir nopietna problēma, it īpaši smalkās daļiņas ir kaitīgas videi un arī cilvēku veselībai. Diemžēl, diemžēl gaisa kvalitātes standarti uh, neiet līdzi un neiet kopsolī ar zinātniskajām atziņām. Pārāk maz tiek darīts, lai uh, reaģētu uz akūtajām uh, Uh, problēmām. Un es varu tikai priecāties par to, ka komisija ir ierosinājusi pārkāpumu procedūras pret Nīderlandi, manu valstu un arī Portugāli, uh, jo uh, šīs valstis ir bijušas ļoti nolaidīgas pret smalko, piesaņojumu smalko daļiņu formā un Eiropā. Uh, ir jā, jā, jāmēro ceļš stundām ilgi prom no industrijas, lidostām, no lielpilsētām, uh, Uh, un joprojām, joprojām tur veicot mērījumus ir vidē atrodams smalkās daļiņas. Uh, tā kā ir jāvēršas pret šo piesārņojumu, lai no kādas nozares, stācēniecības nozares tas nāktu. Uh, Komisija ir jābūt ar pietiekamu tvērienu, lai, lai varētu vērsties pret šo piesārņojumu, neatkarīgi no tā izcelsmes. Jā, vārds atbildēji. Jā, paldies, mēģināšu sagrupēt eh, jautājumus un arī atbildes uz tiem. Pirmām kārtām, tik tiešām viens no secinājumiem šai fitnes čekā uh, ir iespējams uzlabot esošo novērošanas tīklu. Kā tieši? Mēs uzskatām, ka ir eh, šādas iespējas Tagad mēģināsim prezentēt uh, šos iespējamos scenārijus, tās būs jāizvērtē, ietekmes izvērtējumi būs jā, jā, jātaisa. Bet viens veids varētu būt uh, vadlīniju izstrāde, tā precīzāk virzot dalību valstis, uh, samazinot to, to manevra uh, telpu, uh, virzot tās konkrētas rīcības virzienā uh, tādā veidā to, to centieniem kļūstot tādiem sa salīdzināmākiem, līdzīgākiem, līdzvērtīgākiem. Uh, Eh, un par to tieši kādreiz runājot, kā mēs grasāmies nodrošināt vienlīdzīga šīs spēles iespējas visām dalībvalstīm. Direktīva prasa no dalībvalstīm piemērot un adekvātu rīcību, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Un šeit ir, ir iespējas vēl raudzīties, eh, ar kādiem paņēmieniem šo rezultātu sasniegt vai vairojot tādu eh, vienotu izpratni vai arī pievelkot šīs represīvās skrūves, sankcijas un, un, un tā tālāk. Dalība valstis, gatavojot savas piesārņojuma ierobežošanas programmas, noteikti ir pelnījušas mūsu atbalstu, mūsu padomu, un mēs, eh, kā tātad pamatlīgumu sargs un aizbildnis, noteikti raudzīsimies, lai esam taisnīgi, godīgi un, un vienlīdzīgi savā attieksmē pret visiem. Uh, lai eh, nu, šie, šie ieguldījumi no, no visām iesaistītajām pusēm būtu līdzvērtīgi un, un, un, un arī tad būtu iespēja cerēt uz līdzvērtīgu tādu viendabīgu rezultātu. Eh, tālāk. Nu, gala lēmums vēl par grafiku, par kalendāru nav pieņemts. Šobrīd eh, esam šeit jūs priekšā, lai uzsāktu dialogu. Komisārs Sinkevičs un, un Timermans ir, ir mūsu komandas šie, šie pirmie spēlētāji. Un, un, un tagad notiek tāda pieskaņošanās, tāda darba uzdevuma formulēšana. Un PVO, jā, šī sasaist ar PVO ir ļoti būtiska un aktuāla. PVO līmenī kā reiz šobrīd tiek spriests par uh, Mm, īpaši smalko daļiņu eh, radīto eh, piesārņojumu. Šobrīd direktīvas tvērumā šis piesārņojuma veids nefigurē. Eh, un te mēs vēlamies tad, tad aicināt visus uz, uz, uz, uz tādu nopietnu diskusiju par to, ko tad darīt ar īpaši smalkajām daļiņām. Un Jā, noteikti e, pieņem zināšanai šo, šo deksmi, šo nepacietību no jūsu puses, e, lai komisija pēc iespējas ātrāk liktu galdā visas mūsu stratēģijas, plānus, ieceres. Šī nulles e, piesārņojuma līmeņa iniciatīva te būs kā, kā tāds plats turpinājuma solis pēc šī fitnes čeka. Un te mēs noteikti, noteikti iesaistīsim DJ Sante kolēģus, jo, nu, tas to, to prasa loģika. Uh, kāpēc tad mēs uh, šeit mazinām piesārņojumu, to apkarojam, proti sabiedrības un vides veselības vārdā? Uh, un šāds plašāks skatījums, plašāk iesaist ir nepieciešama arī, lai uh, ieguvēji būtu uh, visi, nevis tikai daži. Uh, Mm, lai ieguvē, lai ieguvē būtu vide, planēta, un ceru, ka lielos vilcienos esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Ja neesmu to izdarījusi, tad, tad lūdzu uh, atvainot uh, un uzdot šo jautājumu vēlreiz. Uh, jā, un, un, un viens papildinājums uh, bija uh, jautājums tieši konkrēti par Nīderlandi. Uh, Jā, šeit esam ierosinājuši pārkāpumu procedūru, bet tāpat laikā Nīderlanda ir tā valsts, uz kuru jau tuvākajā laikā komisārs Sinkevičs dosies, lai runātu par šiem konkrētajiem jautājumiem par, par tīru vidi, par, par tīru gaisu un tiksies ar visu atbildīgo iesaistīto ministriju pārstāvjiem, lai raudzītos, kā katrā konkrētā valstī sekmēt straujāku progresu Uh, uzņemto saistību izpildēji. Paldies! Thank you, so. Paldies! Mums, protams, būs uh, daudzas iespējas sadarboties turpmāko uh, mēnešu laikā pie šiem jautājumiem. Paldies! Es domāju, ka mums jānoslēdz debates par šo punktu un jāpāriet pie nākamā darba kārtības punktā, un tagad sēt vadīs Hāzelkamps kundze. Um, we will now continue. Tagad turpināsim uh, izskatīt darba kārtību. Nākamais punkts - viedokļu apmaiņā ar pa komisiju par uh, pārtikas nekaitīguma riskiem saistībā ar zirgu gaļas importu. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies par iespēju Uh, ierasties komiteja sēdē un izskaidrot, kāda ir situācija. Nerunāšu pārāk gari sākumā, jo esmu pārliecināts, ka būs daudz jautājumu, bet es gribētu sākumā uh, iezīmēt pamatparametrus. Pirmais ir pamat princips uh, Eiropas Savienības tirgū, ka visi uh, pārtika, kas tiek laista tirgu Eiropas Savienībā, ir vai nu ražot Eiropas Savienībā vai ievesta, ka tā ir droša, nekaitīga patēriņām. Tas attiec uz lielopā tūkas un zirga gaļu. Eiropa ir galvenais noieta tirgus zirga gaļai, kur zirgs tiek uzskatīts par uh, tādu dzīvnieku, kura gaļu lieto pārtikā. Mēs importējam uh, zirga gaļu no trešajām valstīm, kur ir izpildīta virkne kritēriju. Pirmkārt, ka uh, šī trešā valsts ir saņēmusi atļauju, ka tur ir pārbaudīts, ka darbojas veterinārais dienests, ka pastāv atbilstošas struktūras. Otrais punkts. Ir jābūt apstiprinātam atlieku vielu kontrolas plānam. Un trešais ir jābūt uh, uh, tādu, nu, iestāžu, apstiprināto iestāžu sarakstā. Tātad visas uh, kravas uh, ir jāpavada veselības certifikātam un pie Eiropas Savienības robežām tiek veiktas pārbaudas. Kā attiecībā uz tirzniecību ar trešajām valstīm, arī citos gadījumos mūsu inspektori regulāri uh, veic pārbaudas uz vietām, lai pārbaudītu, vai attiecīgās valstis ievēro mūsu izvirsītās prasības. Un, ja rodas problēmas, tad mēs tās risinām kopā ar šīm valstīm. Kā jūs zināt, pagātnē ir veikt ļoti stingri pasākumi attiecībā, piemēram, uz Brazīliju, kad tika konstatētas ievērojams neatbilstības un trūkumi. Tā eh, rezultātā šobrīd tikai uh, no piecām pasaules valstīm ir iespējams eksportēt zirga gaļu uz Eiropas Savienību. Tās ir Argentīna, Austrālija, Kanāda, eh, Šveice un Urugvaja. Un man ir jānorāda, ka uh, Uh, liels tirzniecības apjoms, uh, uh, tiek nodrošināta, to tātad nodrošina Argentīna un pēc tam Urugvaju. Tas ir tas ietvars, ko vēlējos iezīmēt, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Hatsaukungs, par jūsu komentāriem! Nu, es kā jautājuma autore eh, arī sniegšu savu skaidrojumu par šo tematu. Un darīšu to nīderlandiešu valodā. Katru gadu Eiropas Savienība no Argentīnas Urugvajas importē tūkstošiem uh, tonu zirgu gaļas. Kopš 2012. gada starptautiskās NVO brīdina par nopietnām problēmām ar dzīvnieku labturību un drošību šai uh, sakarā norādīts tiek, kā uh, situācija tiek uh, uzraudzīta Latīņa Amerikā. Šis ziņojums tika publicēts 2019. gadā un ir konstatēts, ka uh, zirgi uh, tiek turēti tās asmēs savākšanas centros bez pietiekamas pārtikas, ūdens, uh, ļoti sliktos apstākļos. Būtībā tie pat nobeidzas šajos centros uh, un netiek piemērot Eiropas Savienības labturības standarti, dzīvnieku labturības standarti. Netiek veikta atbilstoša marķēšana un arī dzīvnieki, kuri ir ārstēti ar medikamentiem, nonāk pārtiks ķēdē. Uh, 2018. gadā Digis Sante veica uh, auditu un uh, norādīja, ka uh, viņu kontrole tika traucēta, jo pārbaudas brīdī uh, lopkautuvēs neatradās neviens dzīvnieks. Un šajos, ap, šajos centros uh, tika konstatēts, ka šīs uh, vietas ir nepiemērots tik liela dzīvnieku skaita turēšanai. Oficiālā kontrole, kas tiek veikta šais centros, nenodrošina to, ka Eiropas Savienības prasības tiek uh, īstenotas. Kaut arī šajos centros pārbaudas brīdī neatradās dzīvnieki, uh, Eh, tomēr eh, tika konstatēts, ka ja šie centri tiktu izmantot, tad tas apdraudētu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu. Un nav iespējams ticami apliecināt, ka prasības, ko izvirza Eiropas Savienībā, tiek ievērotas. Tāpat arī attiecībā uz veterināro medikamentu eh, izmantošanu zirgu ārstēšanai arī nav garantēts, ka tiek ievēroti nogaidīšanas termiņi attiecībā uz šiem medikamentiem. Arī uh, vietējās organizācijas ir konstatējušas, ka zirgu uh, labturības prasības netiek ievērotas un ka arī Eiropas Savienības prasības netiek ievērotas. Un kā ir tas var būt, ka vēl pēc diviem gadiem joprojām no Argentīnas un Urugvajas tiek importēta zirga gaļa. Ar visiem šiem konstatējumiem būtu bijis pietiekami, lai noteiktu aizliegumu gaļas importam no šīm valstīm. Uh, vienošanās ar Merkosūru valstīm parāds, ka uh, zirga gaļai nebūs muitas tarifu, ka retāk tiks veiktas kontroles par pārtikas nekaitīgumu uh, prasībām un kā var runāt par kontroļu skaita samazināšanu, ja uh, rezultāti ir bijuši tik negatīvi. Our next speaker. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nesenajā auditā par zirga gaļu Urugvajā komisija pati nonāca pie secinājuma, ka dzīvnieku labturības un pārtiks nekaitīguma prasības netiek ievērotas un nevar atzīt, ka uh, prasības uh, šo, šīs gaļas laišanai Eiropas tirgu ir izpildīts arī attiecībā uz um, medikamentu izmantošanu, tāpat ir notiek krāpšanās ar dzīvnieku izcelsmi. Nevalstisko valstu organizāciju veiktais pētījums uh, norāda, ka tāda pati situācija ir Argentīnā. Kā mēs varam importēt gaļu no valstīm, kas neievēro dzīvnieku labturības prasības, kas ir vismaz līdzīgas mūsu prasībām. Es neuzskaitīšu visus šos konkrētos gadījumus, bet ir runa par šiem dzīvnieku uh, savākšanas centriem un lopkautuvēm. Eiropā dzīvniekus var pārvadāt 24 e, stundas uh, ir obligāti pārtraukumi paredzēti, bet Argentīnā dzīvnieks var pārvadāt 36 stundas un nekādi pārtraukumi nav paredzēti. Un tas ir vienkārši nepieļaujami, ka šāda situācija komisijai ir jārīkojas. Paldies! Neredzu, ka kāds vēl vēlētos izteikties. Lūdzu, tagad vārds atkal komisijai. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, esmu iepriecināts, ka jūs lasat mūsu inspekcijas dienas sagatavoto ziņojumus tik rūpīgi. Uh, Jā, mēs uh, pieliekam lielas pūles. Uh, šīs dienests ir unikāls uh, visā mūsu komisijā. Tagad runājot par konkrētajām situācijām. Jūs uzdevāt jautājums par Urugvaju un Argentīnu, bet tā, vispirms pāris vispārēji komentāri. Par šo jautājumu jau vairka, vairāk kārt ir runāts šai komitejā. Attiecībā uz dzīvnieku labturību standarti, ko mēs varam pieprasīt no tirzniecības partneriem, attiecas uz lopu kaušanu un apdullināšanu. Mums nav tiesību uh, pieprasīt, lai Eiropas noteikumi attiecībā uz vispārējo dzīvnieku labturību tiktu ievēroti. Bet mēs varam prasīt, lai mūsu tirzniecības partneri ievēro virkni citu noteikumu, piemēram, attiecībā uz lopkaltuvju darbības organizēšanu, un šie ziņojumi par Urugvai un Argentīnu konstatēja trūkumus, kuru uh, labošanai mēs sekojam. Attiecībā uz Argentīnu varu teikt, ka mūsu kopējais vērtējums par Argentīnas kompetēto iestāžu reakciju uz papīra viss izskatās labi. Jūs varat teikt, jā, uz papīra jau tā var būt. Izskatā, tiešām, ka izskatās labi. Bet jāsaka, mūsu ekspertu komanda šobrīd tieši ierodas Argentīnā, lai izvērtētu situāciju uz vietas. Un tā mēs arī sadarbojamies ar mūsu tirsniecības partneriem, kad mēs konstatējam problemātiskus jautājumus, tad mēs cenšamies tos um, risināt. Un pēc tam mēs veicam uh, pārbaudes. Tātad Argentīnas gadījumā vismaz uz papīra izskatās, ka problēmas tiek risināts. Pat attiecībā uz Urugvaju pēc šādas situācijas vēl neesam nonākuši, darbs turpinās, kad situācija būs noskaidrota, tad e, paredzams, ka arī notiks pārbaudas uz vietām. runājot par Merkosūra nolīgumu un tā eh, šā nolīguma ietekmi. Pirms Ziemassvētkiem man bija iespēja skaidrot citā komitejā par SPS prasībām, ka tās būtībā nemainās. Sas arī Merkosur nolīgums paredzēs, ka ir jāievēro Eiropas Savienības standarti, lai uh, pārtika varētu eksportēt uz Eiropas Savienību. Pārbaudas turpināsies, tomēr ir paredzēta norma par sadarbību un dialogu tādos jautājumos kā dzīvnieku labturību, jo komisija pievieno, eh, saprot jūsu paustās bažas, un mēs nenogurstoši strādājam ar partnervalstīm, lai panāktu to, kā tiek eh, vairāk ievērots dzīvnieku labturības prasības, bet jūs saprotat, ka Pasaulē situācija attiecībā uz dzīvnieku labturību ir ļoti atšķirīga. Mēs esam pasaules līderi šai jomā, bet šobrīd mēs varam tikai popularizēt šīs normas, bet tās nav obligāti saskaņā ar SPS normām. Komisija ļoti nopietni uztver šo jautājumu, mēs sakojam situācijas attīstībai. Un, ja jūs vēlaties, tad komisija ir gatava atkal jūs informēt par aktuālo situāciju. Ceru, ka vismaz kopumā esmu atbildējis uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Lielas paldies par sniegtajām atbildēm. Mēs noteikti atgriezīsimies vēl pie šiem jautājumiem, pie audita rezultātiem. Nu, katrā gadiņā runājot par uh, konstatētajiem faktiem, mūsu secinājumi ir atšķirīgi abām pusēm. Līdz ar to uh, šī vakara sēde uh, ir noslēgusies. Nāk rīt, 9 no rīta, mums sēde turpināsies un mums būs tikšanās ar komisāru Kirieku Kīdas kundzi.